días, señorías. Vamos a, a empezar. Labrīt, dāmas un kungi. Eh, sāksim šīs, eh, šī rīta sesiju. Un tūlīt pat ķersimies pie darba. Darba kārtības pirmais punkts ir Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda finansēšanas un darbības plāns. Un referents ir Tomas Hendeļa kungs, un viņam došu vārdu tūlīt pat. Sehr geehrter Herr Godātais priekšsādātāja kungs, dargie kolēģi, šis atzinums par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Tur man ir jāsaka dažas piezīmes sākumā. Globalizācijas fonds pēdējos gados ir bijis lielisks instruments, lai um, bājinātu krīzes sekas uz nodarbinātajiem, kuri globalizācijas dēļ zaudējuši savus darbvietas un arī savu uzņēmumu un šis instruments ir jātīsta tālāk, jākonkretizē, ir jāpievieno vadlīnijas, un tas tiešām ir mūsu interesēs. Jo īpaši tāpēc, ka krīzes ietekme uz darba vietām vēl nav prognozējama turpmākajos gados. Uh, vislielākās uh, bāžas pauž tieši sociālajie partneri šeit. Un tomēr uh, pirmkārt gribētu uzsvērt, un tas ir arī uh, Šajā atzinumā uzsvērts, ka mums vajadzētu precīzāk papētīt, kā šis globalizācijas fonds līdz šim ir izmantots. Eh, šajā atzinumā pirmajā pantā tāpēc eh, mēs prasām uh, izpētīt, kā šie līdzekļi ir uh, izmantot un ar kādiem nacionāliem papildu pasākumiem šie uh, pasākumi ir papildināti. Un tas atbilst uh, citās komitejās notikušajām debatēm jo šeit ir runa arī par dažādām nacionālām īpatnībām, jo savādāk tiek pieviet, piemērot šis fonds. To būtu interesanti noskaidrot, jo tad varētu izsecināt, kā nākotnē varētu uzlabot šī fonda izmantošanu. Otrakārt, būtiski būtu arī censties šo fondu piemērot uh, tieši tiem uzņēmumiem, kam tas ir vajadzīgs iepriekšējā sasaukuma periodā uzņēmumi, um, kas varbūt necieta tik ļoti, arī izmantoja šo fondu. Klasisks piemērs uh, ir no pagājušā gada. Tā ir situācija Dell uzņēmumā, kas ir jāslēdza ražotni. Un uh, šīs ražotnes slēgšana nozīmē, ka cilvēki zaudēja darbu un 14 miljoni tika sniegt no globalizācijas fonda šiem nodarbinātajiem. Un Dēl teica, ka viņi pārvietosies uz Ķīnu, bet viņi nonāca nevis Ķīnā, bet Polijā, kas, protams, lielisks jaunums Polijas ekonomikai un nodarbinātajiem tur, kas varēja atrast jaunu darba vietu, bet uh, Uh, dēļ, tad uh, izmantoja vēl naudu no citiem Eiropas fondiem 48 miljonus. Bet dēļ gadījumā tātad mēs varam teikt, ka te nav tā, ka uzņēmums drausmīgi būtu cietis. Uh, viņiem iepriekšējā periodā bija 3 miljārdu peļņa. Un tāpēc es domāju, uh, svarīgi ir, uh, skatot šo globalizācijas fondu jautājumu, parūpēties par to, lai uh, Uh, uzņēmumi neizmantotu šos uh, fonda līdzekļus vienkārši, lai uzlabotu savas bilances un lai neiedzīvotos uz nodokļu maksātāju rēķinu. Un tāpēc trešajā punktā uh, es mīnu, kā vajadzētu skatīties, ko uzņēmumi dara un uh, Šeit eh, es mīnu arī tādu eh, uzņēmumu pārvietošanas nodevu, tā tad vajadzētu rast eh, instrumenti, kas varbūt tā nesauksies, bet uzņēmumam tomēr būtu jāmaksā arī par tām sakām, kuras tas izraisa. Un vēl es atzinumā pieskaros tam, ka vajadzētu būt svarīgi koncentrēt atbalstu uh, uz eh, restruktūrācijas pasākumiem, kas rada nodarbinātību, jo īpaši reģionos. Tas saskan ar Eiropas arotbiedrību pozīciju, kas tiešām vērš uzmanību uz to, uh, lai reģionālās attīstības kontestā, kontekstā šis fonds tiek izmantots tā, lai būtu ilgspējīga sociālā, ekoloģiskā un ekonomiskā attīstība, tad, kad tiek izmantot Eiropas līdzekļi. Pietais punkts atsaucas uz sociālo partneru iesaisti. Eiropā um, un šeit valstīs ir atšķirīga situācija. Nodarbinātības komitejā vakar jau tika runāts par uh, to, Un ka, un uh, ka jāiesaista sociālajā partneri, un tur bija uh, vienprātība par to, ka tā vajadzētu būt. Sastais punkts attiecas uz to, ka šobrīd mums ir trīs problēmas. Pirmkārt, uh, um, pielāgot šo fondu, piemērot šo fondu, ja uzņēmums pārvietojas Eiropas ietvaros, otrkārt šīs procedūras ir sarežģītas, un šis uh, atzinums uh, aicina vienkāršot pieteikumu procedūru un saīsināt laiku, uh, kurā šo fondu var izmantot. Tieši laika dimensija varētu būt būtiska, ja mēs uh, vēlamies tiešām palīdzēt šo darbinieku pārorientēšanos uz citiem, citiem uzdevumiem. Un ceturtkārt šajā atzinumā tiek teikts, ka šis fonds noteikti nākotnē būs vēl nozīmīgāks, un šī fonda izmantošana kā labs instruments nākotnē eh, varētu būt vēl vajadzīgāks tieši ņemot vērā krīzi, un tāpēc tiek ieteikts priekšlikums eh, paaugstināt šos uzdevumus un uh, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondam uh, paredzēt atsevišķu sadaļu budžetā, pat, eh, ja mēs apzināmies, protams, ka tas vēl ir jāapspriež ar vadošo komiteju. Paldies! Paldies, došu vārdu Hendelkungam, uh, un tagad došu vārdu Hūpners kundzē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs es, mēs visi zinām, ka mēs uh, Eiropā šogad uh, dodamies tā, tādā virzienā, kur galvenais vārds būs um, tērēt mazāk naudu par uh, daudz efektīvāk. Tātad efektivitāte un e Eiropai jākļūst tādai, mums jākļūst uh, konkurētspējīgākai. Un tātad, uh, tādēļ arī šie punkti atzinumā ir ļoti svarīgi un mums jā jāprasa, lai komisija šī fonda uzlabošanas pasākums veic iespējami drīzākā laikā. Un uh, mēs uh, šobrīd uh, esam tādas struktūrālas pārmaiņu priekšā gan rūpniecības uzņēmumiem, uzņēmumiem vispār, kuri jau pirms krīzes Eh, kuriem klājās labi pirms krīzes, bet šobrīd eh, varbūt eh, tas nav tā, un viņi vēlās pārveidot uzņēmumus, varbūt arī pārvietoties, un tas viss ietekmē arī patērētājus, jauni tirgi parādās, šie uzņēmumi būs liela struktūrāla pārmaiņu vietā priekšā arī tā iemesla dēļ, ka ir jāsamazina CO2 izmešu daudzums, un mums ir šie te mērķi, augstie mērķi, un kas ir um, gan izaicinājums, gan arī iespējas, un tādēļ mums ir ļoti svarīgi uh, skatīties, kā mēs atbildam uz šiem uh, struktūrālajām pārmaiņām, uz šiem izaicinājumiem, un tie nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt uh, mūsu iedzīvotāju labklājību. Un ļoti svarīgi ir uh, Eh, arī uzsvērt izaugsmes un eh, konkurētspējas aspektu un arī eh, to ietvērt visos šajos ierosinājumos. Tas ir arī stratēģijā 2020. Un uh, 2020 uh, nav uh, tikai kaut kāds utopisks, uh, utopiska stratēģija, tai jābūt ir reālai stratēģijai, kura balstīta ir uz konkurētspēju un uh, Tur ir eh, gan jaunu elementu iesaiste, gan arī veco eh, esošo struktūru um, izmaiņas. Līdz ar to mums ir jāsaglabā un jā. Un visi, visas darba vietas jāsaglabā un jācenšas saglabāt, lai tātad, kā jau es teicu, cilvēki, iedzīvotāji neciestu. Mums ir nepieciešama izaugsme un uh, to noteikti nedrīkst panākt uz darba vietu samazināšanu. Gluži otrādi ir jāveicina tādas politikas, kuras, uh, kuras ilgtspējīgā veidā iesaista papildus um, darba vietu radīšanu, tai pašā laikā nemazinot Eiropas konkurētspēju pasaules mērogā. Uh, Un es gribu uzsvērt 2, 3 un 6, eh, ka šie te punkti ir ļoti svarīgi un ar šiem instrumentiem eh, mēs varam eh, arī nedaudz skādēt mūsu rūpniecībai, ja mēs 2, ehm, 3 un 6 punktos ietvertos uz, um, uzdevumus gribētu ieviest pilnībā, jo tie ir daļēji arī traucējoši. Mums jādomā ir par ilgtspējību, ilgtspēju attīstību un uh, mums jāpatur prātā uh, ilg, tie tālākajošie ilgtermiņa mērķi. Mums ir uh, jāpalielina sava kapacitāte, mums nevajag uh, vienmēr skatīties uz struktūrālām izmaiņām kā uz kaut ko, eh, kas varētu traucēt, kā uz kaut ko traucējošu. Tātad globalizācijai ir jāspēlē eh, tāda pozitīva loma šajā gadījumā. Paldies! Senjora Podimata. Paldies, tagad Podimātas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu apsveikt eh, atzinumu sagatavotāju. Paldies par šo te atzinumu, ko viņš ir sagatavojis. Es tiešām uzskatu, ka šī iniciatīva ir ļoti aktuāla. Ir jāizvērtē finansējums sniegšana un kā līdz šim ir darbojies Eiropas eh, globalizācijas fonds. Mēs zinām, ka divos gados, kas tagad ir pagājuši kopš eh, attiecīgās regulas stāšanās spēkā, uh, Tātad šis laiks ir pagājis un uh, līdzekļi no globalizācijas fonda ir izmanto tikai ierobežotā apmērā. Komisijas ziņojums par līdzšinējā pasākumu izmantošanas apjomu no globalizācijas fonda, to varētu papildināt arī ar statistikas datiem no dalību valstīm, lai skaidri parādītu, kādi ir galvenie iemesli kāpēc līdzekļi ir izlototi tikai ierobežotā apmērā no šī fonda. Iemesls eh, šim te nelielajam izmantojumam droši vien ir arī tas, ka procedūras ir ļoti sarežģītas. Tās aizņem ļoti ilgu laiku un tāpēc apgrūtina tādu patiesu šī fonda izmantošanu. Turklāt um, arī eh, valsts iestādēm dalībvalstīs ir zinām izdevumi, lai šos līdzekļus vispār varētu izmantot. Es domāju, ka, ja mēs vērtējam šī fonda darbību, tad parādās, ka uh, tiešām ir jāvienkošo procedūras, lai nodrošinātu labāku līdzekļu izmantojumu no šī fonda. Gribētu lūgt vienu lietu tā valsts iestāde, kas ir atbildīga par uh, līdzekļu izlietojumu no globalizācijas fonda, uh, būtu jādod iespēju šai iestādēji uh, iegūt vairāk informācijas un labākās prakses paraugus, uh, iepazīties ar tādiem Eiropas līmenī. Mērķim vienmēr ir jābūt tādam, kā mēs uh, pastiprināt iesaistām arī nacionālās iestādes, lai tiešām izmantotu šos pieejamos līdzekļus. Šis atzinums, eh, par to gribētu izteikties, otrajā pāntā prasa komisijai iesniegt priekšlikumu, ar kuru uzņēmumiem, kuri likvidē darba vietas un kuriem iepriekšējos gada pārskatu periodos bijusi peļņa, bet ehm, tātad, kur likvidē darba vietas šeit ir uh, runa par to, kā ir jāamortizē tās izmaksas, eh, kas rodas eh, likvidējot darbvietas. Varbūt, ka šeit vajadzētu precīzāk eh, formulēt, galvenokārt runājot par uzņēmumiem, kas ir pārvietojuši savu ražošanu, bet ka, kas nav saistīta ar to ilg, ilg, ilgtermiņu dzīvotspēju. Un tad ir arī jārunā par uzņēmumiem, kas ir saņēmuši valsts vai citus līdzekļus atbalstam pēdējos četros gados pirms uh, ražošanas pārvietošanas. Paldies! Paldies, Podimatas kundzei, Haglund kungam došu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Man arī bijis tas prieks uh, budžeta komitejā strādāt ar šo, par šo, ar šo tēmatu Un eh, visnotaļ piekrītu, ka šis ir ļoti svarīgs uzdevums, uzdevums palīdzēt cilvēkiem un uzņēmumiem, kuri zaudē, uzņē, zaudē darbu. Un ļoti svarīgi ir apzināt, ka mēs palīdzam cilvēkiem, nevis kompānijām, cilvēkiem, kuri zaudējuši darbu, nevis kompānijām, kur ir at, kuras ir atlaidušas cilvēkus. Un es domāju, ka darbs ir ļoti labi padarīts un, uz, un um, Atzinums sagatavots ļoti labs, šis ir pirmais tāds dokuments, un pēc tam mēs varam veikt savus secinājumus, secinājumus un turpināt diskusijas. Gribētu teikt, ka uh, sākumā ideja bija tāda, ka mēs veidosim globalizācijas fondu, bet šobrīd es gribu teikt, ka tas ir pilnīgi kaut kas cits, tas ir pārvietošanās fonds, jeb, tāpēc mēs viņu saucam par pielāgošanas fondu, un daudz cilvēki par to runā arī budžeta komitejā, un ļoti daudzi, e, daudzi uzņēmumi, kuri jau ir saņēmuši e, šādu pārvietošanās e, kompensāciju, būtībā rezultāts nav panākts, un viņi ir tikai, kā jau iepriekšējā runātāja teica, uzlabojuši savu bilances rādītāju. Uh, nevis patiesi palīdzējuši cilvēkiem. Jā, mēs runājam par trešo punktu, par to mums būtu ļoti, ļoti paplašināti vēl jāparunā nedaudz. Tādēļ, ka um, mums ir jādomā par to, ka uh, Uh, mēs veidosim uh, šādu fondu, kas it kā, uh, kas it kā veicinās uzņēmumu ražotņu pārvietošanu uz, uz citu dalību valsti. Un es neesmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir labi kā liberālis. Ja mēs runājam par sociālajiem partneriem un to iesaistīšanu, man liekas, ka tas ir labi, gan, gan tehniski tas varētu būt grūti izdarāms. Uh, Un uh, es īsti ne, nezinu, kā tas ir izdarāms, bet varbūt to es vienkārši es neesmu kompetenti šajā jautājumā. Sastais punkts, sastais punkts - veidot fondu, kurš um, atbalstīs pārvietošanu uh, Uh, uzņēmumu pārvietošanu Eiropas Savienībā. Manuprāt, ka tas ir pilnīgi pretēji pamatnostādēm Eiropas uh, Savienībā, kur, uh, kur runa, ja galvenais princips ir brīvu preču un personu un tātad arī uzņēmumu, ražotņu un visu, visu pārvietošanās. Un es nezinu, vai mēs ne, neejam pret saviem pamatprincipiem kā Eiropieši. Un par punktu septiņu, kā Hubners kundze teica, Eiropa, um, ekonomiskā situācija varētu mums neļaut šobrīd uh, Eh, šobrīd veidot šo fondu tādu, kā mēs gribam, jo mums nav pietiekami naudas un mums nebūs, manuprāt, vairāk naudas. Mēs jau esam izlietojuši lielu daļu mm, atvēlētās naudas un līdz ar to mums nebūs šie papildus līdzekļi, lai arī kā mēs viņus prasītu. Bet jebkurā gadījumā esmu ļoti atvērta diskusijām, arī gatavošu savus grozījumus un esmu atvērts diskusijām. Paldies priekšādātāji! Paldies Hernerkungam! Un tagad došu vārdu Strečekas kundzei. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Paldies, priekšsādātāja kungs. Labrīt visiem, dāmas un kungi. Es uzmanīgi sekoju šīm diskusijām, un es eh, pieņēmu, ka es eh, diskusijās paudīšu citu viedokli, nekā mēs eh, kādreiz diskutējām sākumā, bet tā nebūs, jo Haglund kungs arī jau pauda dažas no tiem vārdiem, kurus es gribēju teikt, tātad var viņam pievienoties. Dargie draugi, es domāju, ka mums vajadzētu atklāti pateikt, ka tā sauktais eh, globalizācijas fonds no sākuma bija tāds nedaudz apšaubīts projekts, par to strīdējās, bet šis fonds tika izveidots, tas uh, darbojās. Un uh, šī te fonda īsā vēsture ir parādījusi, ka virkne lēmumu, kas tika pieņemti šajā sakarā, bijuši tādi lēmumi, kurus uh, mēs no ekonomiskā viedokļa varam tiešām uzskatīt par tādiem neviennozīmīgiem. Uh, Šis fonds eh, tika finansēts ar nodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no tiem, kur globālajā konkurencē bijuši veiksmīgi, bet tomēr bija arī tādi tirgus dalībnieki, kas uh, nebija īpaši veiksmīgi. Manuprāt, uh, ir lieki palīdzēt uzņēmumiem, kas nespēja tirgu izdzīvot. jo uzņēmumi taču var rast jaunas iespējas brīvajā tirgū, kā uh, ražot un izdzīvot, un tāpēc būtu lieki uh, atbalstīt nespējīgos uzņēmumus. Piekrīt Haglunda kungam, ka globalizācijas fonds uh, iznīcināja daļēji uh, kapitāla un darba spēku kustība Eiropas Savienībā, kas ir ļoti būtiski principi, uz kā balstās Eiropas Savienība. Eiropas konservatīvo politiskās grupas pārstāvi, tāpēc prasīs, lai šajā ziņojumā komisija izvērtētu rūpīgi šīs lietas par konkrētiem parametriem, arī būtu jāziņo, kādas firmas ir izmantojušas līdzekļus no šī fonda, uh, kādus darbiniekus un cik daudz viņi ir atlaiduši, un pēc tam informācija arī par to, uz kurien viņi ir pārvietojuši, pārvietojuši savu razu, ražošanu. Un tad mēs eh, budžeta komitejā ļoti rūpīgi sekosim šeit notikumu attīstībai, jo šobrīd eh, budžetam grūtos laikos ir eh, svarīgi domāt par uh, nodokļu maksātāju līdzekļu taupīgu izmantošanu. Un vēl viena piezīme šis te globalizācijas fonds bija kā paralēls uh, naudas kanāls, paralēls struktūra fondiem. Un uh, mēs uzskatām, ka ar struktūra fondiem pietiek un neuzskatām, ka vajadzētu vēl kaut kādus kanālus, pa kuriem plūstu Eiropas nodokļu maksātāju nauda. Paldies par uzmanību. Mulțumesc, Paldies. Un tagad došu vārdu Jurgensons kundzei kom, no komisijas puses. Lūdzu. Thank you. Thank you. Paldies, priekšādātāji. Paldies par šo te iespēju, kas komisijas dienestiem ir pirmā iespēja, kas ir tātad dienestiem, kas ir atbildīgi par globalizācijas atbildīgi, pielāgošanas fondu. Uh, pirmā reize, ka mēs varam šeit par to izteikties. Paldies par referentu ieteikumiem. Mēs um, ar nepacietību gaidām debats ar parlamentu, tās noteikti būs konstruktīvas par to, kā tālāk attīstīt globalizācijas fondu. Kā jau tas skaidri tika teikts, tas ir uh, fonds, lai atbalstītu atlaistos darbiniekus un nevis, lai atbalstītu uzņēmums. Es gribētu uzsvērt, ka neviens uzņēmums Eiropas Savienībā, un tas Uh, attiec arī uz Dell īrijā. Nevien, neviens uzņēmums uh, Eiropas Savienībā nav saņēmis nekādu finansējumu vai līdzfinansējumu no Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda. Šajā gadījumā, uz kuru kāds atsaucās, uh, šeit nav nekāda iemesla uh, pamata domāt, ka šeit ir ražošanas pārvietošana, nebija darba vietu pārvietošana no Mm, īrijas uz poliju, jo ražošanas procesi un produkti ir atšķirīgi. Gribētu arī atsaukties uz Danuts Huvners teikto, viņa atsaucās uz 2020. gada iniciatīvu. Eiropas komisija skaidri ir norādījusi, ka globalizācijas pielāgošanas fonds ir viens no daudziem instrumentiem, vairākiem instrumentiem, kas eh, šeit tiks minēti. Mēs uh, minam šo fondu uh, rūpnieciskās konkurētspējas sakarā, kur uh, būtu runa par uh, uh, jaunu darba vietu radīšanu jaunās jomās, un mēs tiešām smagi strādājam, lai skatītos, kā to varētu īstenot. Atbalstu idejas uh, par uh, globalizācijas fonda tārāku attīstīšanu, īpaši gribētu pieminēt procedūras uh, kas attiecas uz fondu izmantošanu. Tagad, eh, tagadējā situācijā, eh, balstoties uz 22 eh, lietām, kur ir finansējuma cikls noslēdzies, vidējais laiks no brīža, kad komisija saņem pilnīgu informāciju no dalībvalsts, līdz pat brīdim, kad tiek iemaksāta nauda dalībvalsts kasē, ir 225 eh, dienas vidējais laiks, kas eh, paiet. Un iekšēji komisijā mēs jau esam eh, samazinājuši savu procedūru apjomu, apvienojot divas procedūras un tādējādi saīsinot šo laiku par 22 dienām. Šobrīd mēs strādājam, lai paraudzītos, vai būtu uh, vēl e, iespējams saīsnāt šo procedūras laiku par 40 vai 45 dienām, e, kur ir runa par maksājumiem. Tur ir jāpārskata budžeta procedūras iekšēji komisijā, un mēs šobrīd tiešām ātri pie tā strādājam. Jāatgādina, ka saskaņā ar regulu un to veidu, kā fonds nonāk pie saviem līdzekļiem, mums uh, um, no budžeta lēmēja iestādēm, kas iekļauj, protams, Eiropas parlamentu, ir jāsaņem uh, uh, atbildes, un tāpēc ir uh, vajadzīgs zināms laiks, lai procedūras varētu īstenot uh, pienācīgi arī budžeta lēmēja iestādēs. Un nekāds, nekāds iespējas šeit nav šo procedūru mainīt. Uh, ja mēs nemainām uh, regulu, finanšu plānu, iestāžu nolīgumu, uh, un es domāju, ka šobrīd diez vai ir e, laiks pienācis to visu darīt. Un tad es gribētu vēl vienu lietu uzsvērt. Šobrīd uh, Eiropas komisija uh, apsver, kad varētu uh, nākt klajā ar regulas pārskatītu priekšlikumu. Ir nākamgad noteikti zināms termiņš, jo nākamgad uh, ir pēdējais gads Eh, kad eh, būs spēkā vēl atkāpes attiecībā uz krīzi, un tad būs jāpieņem lēmums, vai turpināt šais atkāpes uzturēt spēkā vai kaut ko citu piedāvāt. Bet ir arī šāda vispārēja saikne ar diskusējām par daudzgadu finanšu schēmu un um, nākotnes budžeta struktūru. Komisārs eh, pirms trim nedēļām Zviedrijā teica, ka viņš eh, domā par to, kas jums šeit ir tieši septītajā punktā rakstīts. Proti, ka varētu izveidot atsevišķu budžeta sadaļu globalizācijas fondam tieši finanšu plānā, lai uh, fonds būtu vienādā lomā ar citiem finansēšanas instrumentiem, bet par to nav pieņemts vēl nekāds lēmums, un komisija iesniegs savus priekšlikumus vēlāk. Un pēdējais punkts, kas atsaucas uz jūsu pirmo punktu. Mēs ar gandarījumu konstatējam, ka šeit tiek prasīts vairāk informācijas, vairāk caurskatāmības un uh, arī statistikas dati par šo fondu. Mēs šobrīd gatavojam gada ziņojumu 2010. gadam. Tas būs gatavs apmēram pēc mēneša, un pirmo reizi mēs uh, piedāvājam šim gada ziņojumam pievienot arī komisijas darba dokumentu, kurā būtu visa statistika, kas vispār ir mūsu uh, rīcībā, ko mēs varam jums dot, balstoties uz tām lietām, kuras mēs esam pārvaldījuši. Tātad būs statistiskais pielikums, kas daudz detalizētāk parādīs, kā tiek izmantot šis fonds dzimumu līdzsvars un vecuma līdzsvars, dažādi pasākumi un visi šie statistikas dati. Tas ir tikai sākums. Uh, cenšoties sniegt pēc iespējas vairāk informācijas Eiropas parlamentu komitejām un padomei un arī ieinteresētajiem sabiedrības pārstāvjiem. Mēs tiešām atbalstām arī labākās prakses apmaiņas ideju. Komisija ir organizējusi sanāksmes ar pārstāvjiem no visām dalībvalstīm. Tās ir bijušas sanāksmes divreiz gadā, esam organizējuši seminārus, lai izskaidrotu, kā darbojas šī regula, kā to var interpretēt, un šo sanākšņu laikā mēs apmaināmies ar informāciju um, fonda lietotāju starpā, lai citi varbūt arī varētu iesniegt pieteikumus. Ceru, ka mēs arī turpmāk varēsim labi sadarboties ar jūsu komiteju. Esmu pieņēmis zināšanai šos jūsu izteiktos priekšlikumus. Paldies! Muchas gracias, señor Jorgensen. Doy ahora la palabra. Paldies, eh, Jorgensen kungs. Un tagad gribētu vēlreiz dot vārdu Hendrāla kungam referentam. Darbie kolēģi un kolēģi, sirsnīgs paldies par diskusijām, par izteiktajiem priekšlikumiem. Tie atļauj veidot nākotnes sadarbību un konkretizēt eh, jau iesniegto. Paldies arī komisijas pārstāvim par eh, skaidrojumu dēl lietā. Vakar jau Nodarbinātības lietu komitejā mums bija iespēja par šo jautājumu runāt. Es domāju, ka tāda padziļināta diskusija par šo piemēru ar dēli ir uh, liederīga. Ja uh, uzņēmums uh, pārstrukturē un slēdz ražotni, kas vairs nav konkurētspēja, tad fonda uzdevums ir tā sākotnēja izveidas izpratnē ir palīdzēt uh, nodarbinātajiem, nevis uzņēmumam. Otrs punkts. Ja uzņēmums pārstrukturē darbu un veido jaunu ražotni, tad jāuzdod jautājumus vai no citiem Eiropas uh, fondiem. Šī uh, ražotnes izveidošana citās vietās uh, tiek subvencionēta, lai arī uzņēmums uh, uh, ir strādājis ar ļoti lielu pēļņu. Es nedomāju, ka tas ir tā īpaši nu, korekti, bet nu, mēs varam ar ēnu referentiem par šo jautājumu vēlreiz runāt, jo es domāju, ka tas ir arī nākotnes restruktūrizācijas fonda labā. Vai arī nu vienalga, kā to fondu, jeb šo instrumentu nosauks. Mums jābūt šai izpratnē. Es domāju, ka nevar būt situācija tāda, kas, ka uzņēmums, kas uh, strādā ar pēļņu, vēl saņems atbalstu maksājumus, uh, kas nāk no nodokļu maksātāju kabatām. Uh, Es domāju, ka tas tā īsti nav pareizi. Ja ir problēmas ar globalizāciju un jāpalīdz darbiniekiem, tad tas ir pareizi, bet tas nav instruments, lai novērstu pārstruktūrizāciju, un otrkārt tas nav instruments, lai atbalstītu un glābtu uzņēmumus, kas nav konkurētspējīgi un nav spējīgi pastāvēt tirgu. Tas ir domāts, lai palīdzētu darba ņēmējiem nodrošināt viņu, teiksim, dzīves pamatu. Un ja mēs varam vienoties par šīm vienkāršajām kategorijām nākošajās diskusijās, tad es būšu ļoti iepriecināts. Esmu atvērts un ar prieku gaidu mūsu iespējamo sadarbību. Paldies! Muchas gracias, señor Handel. La fecha tope para la. Paldies Andai kungam un uh, grozījuma iesniegšanas laiks ir 8. datums. Um, uh, Un mēs par grozījumiem runāsim 28. jūnijā. Un balsosim 28. jūnijā arī un budžeta komitejā 14. jūlijā 2010. gadā. Tātad šo punktu eh, paziņoju par slēgtu. Nākamais punkts ir patērētāja tiesības. Un referentei dodu vārdu uzreiz Pietikainen kundzei. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi! Eh, Šobrīd uh, patērētāja tiesības aizsargā četras direktīvas, kuras vajadzētu harmonizēt uh, un veidot, uh, jo vēl darbī, dalība valstīs ir arī ir savas regulas, kas aizsargā patērētāja tiesības, un līdz ar to Eh, dažās valstīs tās ir eh, stiprākas kā eh, Eiropas regulas un dažās tās ir vājākas. Līdz ar to ir šī nesakritība attiecībā uz patērētāju tiesībām. Jā, mēs, protams, varam pieņemt par atskaites punktu to, ka uh, to vis, vien, visvājākos noteikumus, nevis stiprākos. Un, uh, kaut arī mēs uh, vienmēr atsaucamies uz to, ka stiprāki mēri, kas um, pamatīgāki mēri var tikt pieņemti nacionālā līmenī. Bet uh, es uzskatu, ka ir nepieciešams salikt kopā uh, četras direktīvas un veidot pilnību, pilnīgu harmonizāciju. Bet tas radīja gan tehniskas, gan arī uh, problēmas pēc dabas. Nu, lūk, un tagad uh, ņemsim uh, jauno pamatiesību hartu, kura ir iestrādāta Lisabonas līgumā. Tas nodrošina pietiekami augstu patērētāju tiesību aizsardzību. Un man prieks, ka šeit būtībā uh, nepastāv jautājums, vai šie principi eh, būtu uh, pārskatāmi un ka jaunā, jaunākā augstāka līmeņa patērētāja tiesība aizsardzība nebūtu pretī, eh, nekas pretējs tam, kas ir nostiprināts pamatiesību hartā. Eiropas Savienība smēķis ir pēc iespējas augstāka kvalitāte visiem produktiem, kā arī videi draudzīga ražošana. Un ko šī te eh, pilnīgā harmonizācija izdarīs, viņa samazinās uh, patērētāja tiesības, nevis palielinās. Un tādējādi um, Tādējādi arī cietīs gan vide, gan arī produktu kvalitāte. Līdz ar to es uzskatu, ka uh, mēs zaudēsim ilgtspējīgu, ilgtermiņa uh, patērētāju uh, uzticību. Un ceturtais uh, problēmas punkts ir eh, uzņēmēji darbība, atšķirīgie uzņēmēji darbības uh, likumi, kas ir kat, katrā dalība valstī. Un līdz ar to uh, nacionālās līguma tiesības uh, bieži vien ir stiprākas uh, ka esošā patērētāja tiesību likumdošana Eiropas Savienībā. Līdz ar to to tik viegli nevar iestrādāt e, jaunajā, harmonizētajā patērētāju tiesību dokumentā. Līdz ar to tas, ko es atbalstu no komisijas, e, komisijas e, ieteikuma, ja mēs palielinam e-komerciju, pārobežu komerciju, uh, ražošanu. Vienmēr ir jāpadomā, vai piln, pilnīga patērētāja tiesību likumdošanas harmonizācija būs tas, kas pa, instruments, kas palīdzēs mums uh, sasniegt rezultātus. <clears throat> Paskatīsimies uz kaut vai uz Amerikas Savienotajām valstīm. Tur patērētāja tiesības uh, tiek aizsargāts katrā uh, štatā ar savu likumdošanu, un, bet uh, kopējā bilde tur ir daudz labāk kā pie mums. Tātad tur ir uh, vairāk kā četri patērētāja tiesība aizsargājušie dokumenti, bet uh, viņiem veicās labāk. Līdz ar to es ne, neesmu pilnīgi pārliecināta, ka. Uh, ka harmonizējot šos četrus dokumentus, cenšoties to izdarīt mākslīgi, mēs uh, varam, tā teikt, iešaut paši sev kājā. Un veicot Mm, pamatīgākus pētījumus, es domāju, ka eh, mums jāskatās arī uz citiem punktiem, kas uh, ir nozīmīgi. Piemēram, eh, dažādās valstīs atšķirās gan kultūra, gan valoda, gan vispār izpratne par, uh, par mm, maksājumu sistēmām un tā tālāk. Man uh, liekas, ka ka neveidojot kom, šādu kompromisa pieeju, bet vienkārši palielinot patērētāju aizsardzību katrā valstī, um, kā, kādiem līdzekļiem jau nu, uh, katra valsts vēlās, ka tad tajā brīdī mēs panāksim gan lielāku patērētāju uzticību, gan arī aizsardzību. Un tādēļ secinājums ir tāds, ka es domāju, ka šī brīdī mums nevajadzētu nākt klajā ar sasniegt, sasteigtu dokumentu, vēloties tikai harmonizēt. Uh, un, protams, ir ļoti labi. Uh, Eh, ka mēs eh, cenšamies samazināt eh, dokumentu skaitu, kas nosaka kādu lietu. Tātad mēs vēlamies samazināt no četriem uz vienu vai harmonizēt dokumentu, bet šis nu ir tas gadījums, kad, manuprāt, mums vai nu vajadzētu ilgāk padomāt par šo jautājumu, iedziļināties. Pirmajā jā, paragrāfā es daudz ko runāju arī par. Mm, Pirmajā punktā es runāju par terminoloģiju, par uh, Uh, kādu mēs lietojam un kas arī vēl nav pilnīgi skaidra arī par um, teksta redakciju ir jāpadomā. Tātad šis te viss mans iepriekš teiktais, es gribētu teikt. It is regrettable that the commissions were not. Un um, man ļoti žēl, ka, ka komisija um, nav varējusi atrisināt uh, sekojošu problēmu, kur ir uh, eh, nāk kopā produkts ar um, tātad praktisks produkts un arī, um, arī kaut kas, kas nav, uh, ko nevar paņemt rokās. Tas ir piemēram, uh, piemēram mobilais telefons. Jums ir telefons, uh, Uh, jūs varat piezvanīt, bet otrā lieta, kā jūs izmantojat mobilo telefonu, ir mūzika. Un mūziku un, un, un, un sargā pavisam citas tiesības, tātad autortiesības un tā tālāk, un jūs esat priecīgs par savu mobilo telefonu, bet īsti mm, nevēlaties vai. Uh, Ir kādas problēmas ar šo te netaustāmo lietu, ko piedāvā attiecīgais produkts. Un um, tādēļ es lūgtu uh, Eh, komisijai, ka mums ir nepieciešama alternatīvas, eh, alternatīva risinājuma un atļauja piemērot alternatīvos risinājumus kopienas līmenī un dalībvalsts līmenī. Un tas garantētu patērētāja tiesības. Un, eh, un šī te metode, kas būtībā nav Uh, pietiekami elastīga. Viņa nosaka piecus un pēc tam desmit gadu mm, periodu, bet manuprāt, uh, nosakot šādus periodus, jeb kādus periodus, mēs uh, tikai ierobežojam. Un ierobežojam gan ražotājus, gan arī patērētājus Tādēļ mums ir nepieciešams rast risinājumu. Tādu sakarīgu risinājumu, attiecībā uz to, eh, ka patērētāja tiesības tiek aizsargātas uh, ļoti dažādi dažādās dalību valstīs. Un uh, arī uh, produkta, produkta pastāvēšanas laiks, jeb dzīves cikls dažādās valstīs tiek noteikts dažādi. Uh, tātad garantija un tā tālāk, kura garantija, kura aizsargā šo te produktu, tātad arī patērētāji ir ļoti dažāda. Un, ja runa ir par maziem produktiem, kuri, piemēram, patērētāji kredīti, kurus neregulē cita Uh, citas likumdošanas, un atkal tie paši mobīlie tālruņi, uh, kuriem dzīves cikls ir kaut kādi 15 gadi, un pēc tam ir arī apdrošināšana, kas apdrošina attiecīgo produktu, un tos tad varētu, par to varētu domāt, ka uh, tos varētu regulēt direktīva, kuru ieviestu dalībvalstīs par negodīgu praksi. Paldies! Paldies referentei. Man ir eh, četri runātāji plus komisija, un mums ir, eh, man ir jūs, mums jāatgādina, ka pēc dažiem mirkļiem mēs sāksim balsošanu. Un tā pēc lūdzu visiem ieteikt, izteikties pēc iespējas īsi. Paldies! Sākumā es gribētu pateikties uh, referentei par ziņojumu un es gribētu uzsvērt to, ka šai skatījumā var būt um, dažādi papildinājumi. Īpaši trīs aspektus vajadzētu izcelt. Nu, pirmām kārtām patērētāja tiesību direktīva ir ļoti nozīmīga un vajadzētu skatīt arī saikni ar finanšu pakalpojumiem. Kā arī manā skatījumā vajadzētu runāt par to, ka patērētāji labāk jāinformē attiecībā uz pakalpojumiem. Tātad pievērsīšos šiem atsevišķiem punktiem. Kāds tad ir šīs direktīvas mērķis? Mērķis ir apvienot šīs četras iepriekšējās direktīvas, bet tas nebūs tāds visaptverošs dokuments tomēr. Mēs runājam ne tikai par patērētāju tiesībām, bet arī par iekšējā tirgus attīstības veicināšanu. Un mums vajadzētu konstatēt, par ko precīzi mēs runājam. Un ja šeit runa ir par patērētājiem, tad tam ir jābūt šim prioritārajam mērķim. Un eh, šis jautājums būtu jāskata tā, ka caur patērētāju aizsardzību veicināšanu mēs stiprināsim arī iekšējo tirgu. Bet nu, tas nav tāds, tā kā tāds patent risinājums, tā kā tāds brīnum risinājums. Mums būtu jābūt skaidrībā par mūsu mērķiem. Pilnīga harmonizācija noteiktu apstākļu sakritības rezultātā varētu nākt pat par ļaunu patērētāju tiesībām. Uh, dažkārt ir sadrumstalotība un atšķirīga likumdošana, bet pārmērīga harmonizācija varētu pat vainot patērētāju tiesības. Un ja tas tā būtu, tad mēs radītu tādu nu, ļoti plašu neusticību. To mums vajadzētu uh, novērst, no tā vajadzētu izvairīties. Un es domāju, ka tas arī tā pilnīgi jā, skaidri jāpasaka, ja mēs runājam par tādu lielāku harmonizāciju, tad jāveic tādu uh, pārbaude un uh, veicot tādu pilnīgu harmonizāciju, tas ir izdrāms tikai tad, ja savādāk nevar. Un visām citādi vairāk suverenitātes varētu uh, atstāt dalību valstīm, lai tās varētu nodrošināt patērētāju aizsardzību. Tagad nākošais jautājums. Vai tā ir horizontāla direktīva vai nē? Ja jā, tad jāiesaist finanšu pakalpojumu. Es esmu par to, ka tiek izvēlēta šī horizontālā pieeja. Un, manuprāt, finanšu pakalpojumi ir īpaši nozīmīgi, taču šeit vajadzētu ievērot arī vēl citus aspektus. Manuprāt, nav pareizi, ka no vienas puses ir tāda izslēgšana, no otras puses integrācija. Es domāju, ka vajadzētu būt divām klauzulām. Pirmkārt, vienai specifiskai, kas nodrošinātu to, ka visas normas attiecībā uz uh, specifiskiem noteikumiem tiek skatīts kā prioritāts, un otrkārt jāpārbauda, kāda ir labākā procedūra dalība valstīs bijusi. Jo visādi citādi mēs atkal vājināt iekšējo tirgu un patērētāju tiesības. Attiecībā uz šo direktīvu ir izceltas dažādas idejas. Piemēram, pārdošana pa telefonu, kas ir nevēlama, ko patērētājs nevēlas. Kā arī dažādu produktu piedāvāšana saistībā ar uh, pensiju sistēmu. Un bieži vien tas vienkārši notiek automātiski. Kā arī uh, apdrošināšanas līguma, kas vienkārši mm, tiek uh, pagarināti. Tas ir tas, par ko es būtībā iepriekš runāju. Es domāju, ka mums jāvirsās uz tādu kā hartu attiecībā uz patērētāju tiesībām par finanšu pakalpojumam. Domāju, ka šeit jāveic un tiešām tāds ļoti plašs darbs vēl. Jāizklīto. Izklītība finanšu jomā it īpaši dalību valstīs jārunā par kolektīviem līgumiem, par to atvieglošanu, kā arī jāprasa, lai tiktu izstrādāt ik gada pārskatu vai ziņojumu. Tie visi vēl ir atklātie jautājumi, līdz ar to es domāju, ka šeit nav tāda direktīva, kas šo, šo patērētāju aizsardzības jautājumus īpaši labi skatītu. Priekšstādātājs lūdzu īsnākošais runātājs. Es nedzirdēju, bet laikam jūs teicāt, lai es īsi runāju. Paldies, jā, referentam par ļoti labo sadarbību, bet man ir ļoti žēl, ka mēs šobrīd it kā atmetam pilnās harmonizācijas ideju. Manuprāt, tomēr tā ideja ir laba. Mums jāpanāk augstāka līmeņa harmonizācija. To nedrīkst uh, uzskatīt par lielu sasniegumu. Uh, tikai tā, ka mēs no četrām direktīvām izveidosim vienu. Es domāju, ka ir e, jāpadomā par pārējais periodiem un tā tālāk, bet ka mūsu mērķim ir jābūt pilnai harmonizācijai, ja vispārējai harmonizācijai. Iepriekšējais runātājs jau runāja par horizontālo pieeju un šiem te finanšu pakāpojumiem. Man liekas, ka tas ir ļoti nopietns jautājums un ļoti labi, kā viņš to pacēla un par to jāpadomā. Vēl direktīva par kredītu uh, fondu, kuri izslēdz tādus aizdevumus, uh, kas ir mazāki par 200 eiro. Es domāju, ka ka visas summas, arī 200 eiro, ka to vajag iekļaut direktīvas spektrā, darbības spektrā. Tad e, izziņu aizņēmumi arī, arī to vajadzētu noteikt uh, un ietvert direktīvā, jo tas uh, patērētāji, kuri uh, Ir īpaši jauni patērētāji, kuri aizņemās nelielas summas un aizņemās tieši ar, ar īziņas palīdzību ļoti bieži, ka viņi netiek aizsargāti, jo viņi vai varbūt aizņemās tur 200 vai 400 eiro vai pat mazāk, un, bet viņu ir ļoti, ļoti daudz un ka tos arī vajadzētu aizsargāt. Un vēl ļoti pretrunīgs jautājums priekšādātāji, bet mums ir e, jāveic atsauce uz. Abroad allowing... kolektīvos sūdzību. Uh, kolektīvo sūdzību mehānismu izveidošana uh, tikai veicinātu patērētāju, uh, patērētāju uzticību Eiropai. Un atkal šeit būtu jābūt runai arī par maziem aizņēmumiem vai par maziem uh, mazām lietām. Vēl arī digitālie pakalpojumi, tātad internetu pakalpojumi jābūt direktīvas darbības spektrā, jo mēs varam uh, e-komercijas uzplaukumu paredzēt tuvākajā nākotnē un arī tālākajā nākotnē, ka tas tikai palielināsies. Līdz ar to uh, es uzskatu, ka arī līgumtiesībām jābūt iekļautām. Paldies! Paldies! Nākamam runātājam. Oui, je, je vais aller très vite. Euh, Es arī ļoti ātri runāšu un uh, teikšu, ka zaļie ir ļoti iepriecināti uh, ar šo priekšlikumu un referents teikto. Es uh, teikšu, ka mēs piekrītam arī Šmitkungam par kolektīvām uh, sūdzībām un kolektīvām iespējām apstrīdēt. Uh, Lams, bet īsti nesaprotu, kādēļ divi grozījumi, kuros uh, tiek uh, skaidroti dažādi aspekti, un uh, mums ir tikai tādi divi. Uh, tādēļ uh, uzdošu jautājumus tieši referentei uh, bilaterāli. Foks kungs nākošais. Uh, Paldies, uh, priekšsēdētāj kungs, mana grupa atbalsta ieteikumu, eh, kas eh, samazina birokrātiju un palī, eh, uzņēmumos un arī uzsver patērētāju aizsardzību un sadarbību pārobežā. Mēs piekrītam Pietikainens kundzei par to tajā jautājumā, ka pilna uh, harmonizācija varētu tikai patērētāju tiesības mani, mazināt, piemēram, lieli. Um, Anglijā patērētājiem ir tiesības um, atdot atpakaļ, piemēram, produktu, kas viņiem nepatīk. Un es gribētu, lai visā Eiropā patērētājiem būtu šādas tie, tiesības. Arī uh, laika grafiks par produkta, uh, par produkta garantijas laiku. Um, Eiropā tas ir divi, ļoti bieži divi gadi, bet mēs gribētu to palielināt līdz sešiem gadiem un tā tālāk. Un, um, priekšsēdētāja kungs, eh, es, man būtu vēl ko teikt, bet es vairāk neteikšu, es zinu, ka nav laika. Paldies! Paldies Foks kungam par to, ka bijāt īsts, došu vārdu Stēlins kundzei. Paldies referentam, kā iekšējā tirbas komiteja. <clears throat> Mēs runāsim par šo te jautājumu gan šodien, gan rīt, un tādēļ es pateicos referentē par to, ka viņa tik daudz ko ir e, paspējusi ietvert šajā aiz atzinumā. Un, uh, pie ma mani cilvēki, tad uh, Skotijā, manuprāt, uh, ja mēs runāsim par šo te pārobežu sadarbību. Es jau tikko dzirdēju, kā iepriekšējais runātājs teiks, es domāju, ka e, Skotijas iedzīvotāji ar šādu harmonizāciju tikai um, būs, nebūs ieguvēji, savukārt Anglijas uh, iedzīvotāji būs ieguvēji. Tā kā es domāju, ka mums jāsēžās atka, atpakaļ pie uh, pie zīmējumā dēļa un jāpārzīmē viss šis te uh, projekts. Paldies! Un to došu vārdu referentei pēc iespējas ātrāk, lai viņa apkopo uh, īsi. Paldies jū, par jūsu komentāriem, ņemšu visus vērā. Man vairs nav neviens kāds grozījums, bet uh, ja uh, ja mēs turpinām, tātad uh, ejam uz šo te uh, kopējo harmonizāciju vai globalizāciju, tad man ir skaidrs, kas uh, man ir darāms, bet ja mums ir vien, vienprātībā politisko grupu vidū par to, ka mums nevajag iet uz pilnu harmonizāciju, tad es varētu uh, tad es varētu vairāk eh, pārstrādāt šo te eh, atzinumu, bet ja jūs visi pie, piekrītat, ka šeit ir nepieciešams papildus darbs, piemēram, attiecībā uz e-komerciju un tā tālāk, par, eh, par laika grafikiem, arī par dažādo pielietojumu, tad arī esmu gatava strādāt arī šajā virzienā. Paldies! Paldies, Pitkainens kundzei! Un tagad gribu paziņot, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 8. jūnijam. Nā. Un eh, mēs balsosim mūsu komitejā 13. datumā. Iekšējā tirgus komitejā par to tiks balsos 27. un debatēsim plenāru sesijā decembrī 1. Un ja jums nav uh, nekādi Mm, kādu pretenziju, tad ar to arī pabeigsim šo te daļu. Un tagad uh, sāksim balsošanu. Paldies par to, ka bijāt īsi un iekļāvāties uh, atvēlētajā laikā. Paldies! Right, uh, hello everybody. Sveicināti visi. Es gribētu atgādināt, ka mēs šodien balsosim. Es ceru, ka jums visiem ir balsošanas kartiņas gadījumā, ja mums uh, būs grūti saskaitīt, tad tās vajadzēs izmantot. Is that the right way for that? Was that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 Uh, right, everybody, can we, can we have a test vote, please? Can we have a test vote? With... Vai mēs lūdzu varam pārbaudīt, uh, veikt pārbaudas balsojumu ar jūsu balsošanas kartēm? We're having, we're having a test vote. Tagad būs pārbaudas balsojums, sākam balsot, vai visi lūdzu varētu nobalsot kaut ko, vienkārši lai mēs redzētu. Mums ir jānoskaidro, cik cilvēku balso, tas ir pārbaudas balsojums. Vai jums ir ielikta kartiņa, vai jūs varētu lūdzu nobalsot testa nolūkos? Paldies! As, as every... Mēs esam visi vienbalsīgi, vienprātīgi. Right, we haven't got too many or anything. All of them. When she said right, right, okay, right. We seem to have not. not... Šķiet, ka nav neviens liekas šeit, neviena lieka kartiņa, līdz ar to mēs varam sākt balsot tiešām. Tagad balsosim par ziņojumu projektu, kur ir sagatavojis eh, Werners Langens par eh, turpmākiem pasākumiem attiecībā uz atvesināto finanšu tirgu instrumentiem. E, C9 kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tad uh, mēs pārējām pie 84. grozījuma, kurš tagad ir divās daļās. Pirmā daļa ir 1A punkts līdz pirmajam semikolam. Kurš par? šo pirmo daļu 84. pret atturas pieņemts. Un otrā daļa ir pārējais teksts, kurš par pret atturas šķiet, ka noraidīta šī otrā daļa. Kaut gan man liekas, ka daudz kas no tā parādās arī citur tekstā. Tagad 85. grozījums par pret atturas pieņemts. Līdz ar to 26. un 7. atkrīt. Tagad C10 kompromiss. Divās daļās. Jā, Kampenkungs, jūs gribētu kaut ko teikt? Jā. Jā, mums ir mutiskais grozījums par otro daļu, par desmito kompromisu, un mēs gribētu gribētu um, svītrot vārdu uh, principāls vai pamata. Un ja šis vārds būs svītrots, tad mēs varētu balsot par otro kompromisa daļu. Jo, uh, protams, ka apzināmies, ka likviditātes jautājums ir um, ļoti nozīmīgs un izaicinājums, un es domāju, ka kompromiss ir pietiekami liels Bet, nu, teikt, ka tas ir pamat temats vai principiālais temats, tas, nu, ir tā drusku pārspīlēt. Un, ja šo vārdu principiāls vai pamat uh, svītrot, tad es domāju, ka visi varētu piekrist. Tagad Langen kungs. Atvainojiet, ja Bols kundze uh, tam piekrīt, tad referents arī piekrīt. Ka mm, principāls tiek svītrots. Es varu piekrist, ka tas tiek svītrots, jo tur ir rakstīts Eh, ka tas ir uh, svarīgs kritērijs, bet varbūt, ka tie, kas nerunā angliski, viņiem tā nav dzimtā valoda, un viņi to īsti nesaprot. Bet, ja jums tas patīk, tad es esmu gatava svītrot šo te uh, vārdu principal, jeb uh, svarīgs. Jo jūsu angļu valoda droši vien ir daudz labāk nekā mana franču valoda. Labi, tad uh, tagad Balsosim par pirmo daļu C10 kompromisā. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa bez šī vārda principā par pret atturas pieņemts. Un šis vārds eh, nav tur iekšā. Tagad eh, simtais grozījums. Jā, tā tad Simtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 102 par, pret, atturas. Man liekas, ka pieņemts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Mēs varētu pārbaudīt 102. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Labi. 103. ir atsaukts. Tad tagad 104. par. Pret. Atturas. Ja nemaldos, noraidīts bet pārbaudīsim, ja vēlties. 104. pārbaudam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. So Tātad tagad varam pāriet pie sākotnējā teksta. Kurš par? Sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. 105. par, pret, atturas, tas arī nav skaidrs. 105. Lūdzu, pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 106. par pret atturas pieņemts. C11 kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad 116. grozījums par pret atturas pieņemts. 117. par pret atturas pieņemts. 118. par pret atturas. Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Vai mēs varētu pārbaudīt 118. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Sākotnējais teksts 5. pāntā, kurš par pret atturas pieņemts. 119. par pret atturas noraidīts. 120. par pret atturas pieņemts. 121. par pret atturas. Tas nav skaidrs. Pārbaudīsim 121. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 22 pret 22 atkal. Tagad tas uh, ir noraidīts. 122 par. Pret. Atturas pieņemts, ja nemaldos. C12 uh, kompromiss, vai tā tagad ir viss, vai viss kopā? Tagad C12 ir viss kopā, kaut gan šeit ir tā kā divi manā sarakstā, kurš par pret atturas pieņemts. Un tad mēs varam pāriet pie 190. grozījuma par pret atturas pieņemts. 131. par pret atturas noraidīts. C13 kompromiss par pret atturas pieņemts. 138. grozījums par pret atturas pieņemts. 139. ir atsaukts.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 pret atturas pieņemts. Kompromiss C15, kur ir papildinājums, ka visi piekrīt par pret atturas pieņemts. 164. grozījums par pret atturas noraidīts. 165. par to mums nav jābalso jo tas tika iekļauts C9 kompromisā, un par to jau ir nobalsots, bet uh, referents to pārvietoja, un tāpēc tas ir divreiz sarakstā, bet jā, referents piekrīt. Tas varbūt nav tā visos sarakstos, bet tagad 166. grozījums par pret atturas pieņemts. 167. par pret atturas pieņemts.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 172. par pret atturas pieņemts. C16 kompromiss divās daļās. Jā, pareizi. Pirmā daļa C16 par pret atturas pieņemts. Labi, otrā daļa Tagad ir divas alternatīvas, jo ir mutiskais grozījums, ko iesniedz sociāldemokrāta grupa, aizstāt otro daļu ar uh, citu formulējumu. Bet es domāju, ka vispirms mēs varētu nobalsot par sākotnējo oriģinālo otro daļu. Kurš pār uh, e, šo sākotnējo tekstu? Pret? Atturas? Pieņemts. Jā, trešā daļa eh, sākotnēji bija papildinājums. Tātad balsosim par to kā par papildinājumu, par pret atturas pieņemta. Tātad šie papildus vārdu tiek pievienoti, tas ir nedaudz te viss atkārtojās, bet nu labi, varbūt to mēs plenāru sēdē vēl varēsim labot. Tagad 181. Eh, grozījums par pret atturas pieņemts. 182. par, pret, atturas pieņemts. 183. par, pret, atturas pieņemts. C17A kompromiss par, pret, atturas eh, pieņemts. Tagad eh, C18 kompromiss eh, C18, kurš par, pret, atturas pieņemts pieņemts. Tagad 198. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 208. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 209. par, pret, atturas, pieņemts. 210. par, pret, atturas noraidīts. 211. par pret atturas pieņemts. Man te nekas nav rakstīts, ka tas atkristu. 211. Vai jūs par to runājat? Nē, man te nekas tāds nav rakstīts. Kay, did you want to say yes, please, on a... Jā, lūdzu par reglamentu jautājumu. Manā uh, sarakstā ir rakstīts, uh, ka šis atkrīt, ja C18 tiek pieņemts. Šeit ir runa par to, ka C18 uh, uh, iekļauj gan 210. gan 211. un uh, šeit kompromisā ir runa par CDS tirzniecību. Yeah. Nā, nā. Tad referents varētu izteikties. Jā, es nedomāju, ka tas te ir iekļauts, tāpēc par to ir jābalso atsevišķi. Te ir specifiskāki jautājumi apspriesti. Es domāju, ka mēs to varētu tad balsot kā papildinājumu. Jā, nav eh, viss te tā ļoti skaidrs, tad mēs pēc tam plenārsēdē to varēsim sakārtot. Mēs tikko nobalsojam par 211. un tas tika pieņemts. Tad tagad ir 212. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 213. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 214. par. Pret. Atturs. Arī pieņemts. 215. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 216. par pret. Vai mēs varētu pārbaudīt 216. lūdzu? Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 217. par pret atturas noraidīts. C19 kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad C20 kompromiss nākamajā lapusē par pret atturas pieņemts. Tagad uh, sestais attīstības komitejas uh, grozījums par pret. Neviens nebalso. Šis ir sestais pants. Langena kungs. Tātad tad attīstība, sastais pāns. Gro... Nav ieslēgts mikrofons referentam. Jā, tātad referents uzskata, ka to iekļauj kompromiss. Vai viņš ir pret to vienu no šīm divām iespējām? Varbūt uh, mums vajadzētu par to balsot, un jūs varat balsot pret, ja jūs domājat, ka tas tur ir iekļauts. Tātad balsosim. Sastais pāns par priekšsādātāja kundze uh, par reglamentu jautājumu. Te manā sarakstā tiek teikts, ka 20. kompromiss uh, uh, iekļauja konkrētus uh, grozījumus. Es esmu uh, koordinators mūsu grupai DV, un man šķiet, ka tas te ir iekļauts kompromisā, un tāpēc par to nevajadzētu balsot atsevišķi. Jā, tad acīm redzot, šeit ir uh, izmaiņas bijušas, manā sarakstā nav rakstīts, ka tas ir iekļauts, tad, uh, ja jūs domājat, ka tas ir iekļauts, un referents domā, ka tas ir iekļauts, tad mēs jums ticēsim, tad nebalsosim par to vairs. Labi, tad uh, tas pat ir labāk nekā balsot pret. 17. Uh, pāns, 238. grozījums par pretaturas pieņemts. 239. un tā tālāk atkrīt. Šie grozījumi atkrīt, tāpēc, ka 238. jau ir nobalsots, un tagad C21 kompromis, kurš par pret atturas pieņemts. 247. par pret atturas noraidīts. 248. par pret atturas pieņemts. 249. par pret atturas pieņemts. Kā lūdzu? 249. 249. Atvainojiet, bet man nav 249. 247, 248, 250. Vai, vai. 249. Jūs domājat, ka tas ir iekļauts? Jā, to iekļauj uh, viens no kompromisiem. 15. kompromiss. Tas tā te, te nav teikts. Well, if, if, if, if the rapporteur... Ja referents ar to ir apmierināts, ka tas jau ir iekļauts. Jā, labi. Tad tagad, tādā gadījumā mēs varam pāriet pie 250. grozījuma par pret atturas pieņemts, bet es domāju, ka varētu labāk pārbaudīt. 250. grozījums. Vai viss nobalsoši pieņemts? 19. pāns sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 251. grozījums par pret atturas pirm, pieņemts. 252. par pret atturas pieņemts. 253. par pret atturas pieņemts. 254. par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts 20. pāns par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas. Man liekas, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Trešais grozījums. Ja vēlamies, ja vēlties, tad pārbaudīsim. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, ļoti skaidrs. C1 kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sākotnējais teksts C apsvērumā par, pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums par pret atturas pieņemts. Valodniecisks grozījums ir 13. par to nav jābalso, to mēs pieņemam. 14. grozījums par pret atturas noraidīts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas noraidīts. C2 kompromiss par pret atturas pieņemts. 22. grozījums par pret atturas. Man liekas, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. 22. grozījums. Lūdzu, balsojam. Vai viss nobalsojuši? <coughs> Vai vēl kāds balsos? Mums ir viens par daudz sociālists. Labi. Tagad viss ir kārtībā. Tas ir pieņemts. Divdesmit septītais grozījums par pret atturas. Kā lūdzu? Nē, es atvainojos, tas atkrīt. 27. un 23. atkrīt. 30. grozījums arī atkrīt. Labi, 24. par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. Trijās daļās 28. grozījums. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. 28. grozījums par pret atturas pieņemts. 29. grozījums par pret atturas noraidīts. C4 kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 31. grozījums par, es atvainojos 35. pret, atturas, pieņemts. C5 kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tā bija pirmā daļa. Vai jūs sapratāt, ka tas ir divās daļās? Tā bija pirmā daļa. Otrā daļa par, pret, atturas. Vai mēs varētu pārbaudīt otro daļu? Vai viss nobalsojuši? Noraidīts. Tagad uh, pāriesim pie 37. grozījuma. 37. par pret atturas Man liekas, ka pieņems, bet pārbaudīsim. Pārāk daudz roku šeit ir gaisā. Pārbaudīsim 37. grozījumu. Vai viss nobalsojuši? Pieņemts. Bet bija, jā, diezgan neskaidri. 40. grozījums. 40. grozījums par pret atturas noraidīts. 43. par pret atturas pieņemts. C6 kompromiss. Eh, tur ir jauns papildinājums. Viss piekrīt par pret atturas pieņemts. C7 kompromiss Te atkal ir eh, pievienots formulējums vidū, bet viss piekrīt par pret atturas pieņemts. Tagad 66. par pret atturas pieņemts. 67. par pret atturas pieņemts. 68. par pret atturas pieņemts. C8 par pret atturas pieņemts. 69. grozījums par pret atturas pieņemts. C22 par pret atturas pieņemts. Tagad C23 kompromiss. Kampenkungs. Euh, Sekojot diskusijai, kāda bija vakar par šo jautājumu, un arī starp uh, vai uh, un mēs gribētu tādu lingvistisku labojumu uh, piedāvāt angliski, teikšu, trešajā līnijā. Eiropas Savienības valūta. Uh, kas ir saistīta ar uh, Eiropas Savienības institūciju, uh, un ar Eiropas finanšu institūciju, kur tā ir puse. Tātad. Nu, nu tātad ir divi risinājumi. Tātad eh, pārāk šaurs, kur ir trīs noteikumi apvienoti, un risinājums tas liekas, eh, nu, kas nav pieņemams, tas ir tāds pārāk plašs, ka vien no, viens no trimtiem noteikumiem tiktu izpildēts, un kompromiss, kurš saka pirmais noteikums plus otrais vai pirmais plus trešais, tātad viens plus divi vai viens plus trīs. Un no nu, mūsu prāt, tas ir tāds lingvistisks risinājums, kas ir vissaprotamākais un arī saprotams visās uh, valodās, jo ir uh, problēma ar komatu vai un, vai, teiksim, tas viens otru izslēdz vai papildina. Tā tad uh, Eiropas Savienības valūta un uh, saistīta ar uh, Eiropas Savienības institūciju vai uh, finanšu institūciju. This... Tātad balstoties uz to, ka mēs par to runājām vakar un uh, tagad par to runāt, tas tiešām nav pieņemam. Tas bija kompromiss un uh, tas ir četru grupu kompromiss, es iebilstu. Es saprotu, ko Kamfen kungs mēģina uh, paveikt Es joprojām neesmu pārliecināta, ka šis formulējums uh, um, uh, ir pieņemams. Varbūt mēs plenārsēdē varētu vēl to uzlabot. Ko es piedāvāju darīt? Mēs varētu balsot uh, par to, kā tas sākumā tika piedāvāts Langenkungs. Jūs gribat teikt kaut ko? Jā, es piedāvāju mums nobalsot, un tad mums būs iespējas to koriģēt plenārsēdē. Uh, Tātad un abās vietās eh, nosaka trīs nosacījums trešajām valstīm, un ja vienā pusē ir vai, tad ir jābūt tikai diviem no trim kritērijiem. To mēs vakar garu un plaši apspriedām. Mana politiskā grupa pēc vakardienas apspriedēm uzskatīja, ka mums ir jāpieturās pie sākotnējās versijas. Tātad abās vietās būtu un. Tātad Tajā, tādā gadījumā mēs balsosim par C23 kompromisu tā sākotnējā veidā. Par? Diemžēl nav dzirdama komentāra no zāles. Mutiskais grozījums atkrīt, jo uh, bija iebildams pret to. The, yes, there is a formal, there is a for... Ir formāls iebildums pret mutisko grozījumu, kas piedāvā citu formulējumu. Tāpēc mēs nevaram par to balsot. Referents piedāvā balsot par oriģinālu tekstu. Un mēs varētu to darīt, jo vakar uh, par to tika runāts, bet es tad nedomāju, ka uh, te ir vairākums Dominičīkungs. Nē, nu jāskatās uz uh, vairākumu. Dominičīkungs, es gribētu zināt, vai uh, referents ir pret tikai pret šo gro, mutisko grozījumu, vai arī tas ir attiecināms uz manas politiskās grupas mutiskajiem grozījumiem? Yeah. Uh, Tā tad runa iet par to, ka Vakar mēs uh, diskutējām par šo jautājumu. Mana politiskā grupa, un tas ir vienīgais punkts, kurā mana grupa teica, uh, Šeit referentam jāpaliek uz uh, savās pozīcijās, un mēs paliekam pie un. To mēs vakar izdiskutējām, mēs tagad varam balsot mm, uh, vai un vai vai, un tad nu redzēsim, kāds būs rezultāts. Man ir vienalga, bet nu tā formālā iebilda tā pastāv. Okay. Labi, tad uh, mutiskais uh, grozījums ir it kā divās daļās. Ko mēs darīsim? Pirmkārt, mēs balsosim par C23 kompromisu, un tad mēs balsosim par lai paraudzītos, vai sākotnējais un, kas uh, ir starp Eiropas Savienības uh, iestādi un uh, kurā, uh, kāda Eiropas Savienības finanšu institūcija ir puse, tātad šo un. Es zinu, ko jūs gribat. Jūs gribat uh, balsot par un. Tātad ir atkarības, vai te būs vairākums. Balsosim vispirms par C23 kompromisu ar šo te un. Visi, kas ir par, lūdzu, tiliet rokas pret, atturas. Tas ir pieņemts. Bulmana kungs. Bulmana kungs. E, te ir vairākums pat bez jūsu grupas atbalsta. Frau, uh, e, e, Priekšsādātājs kundze. Nu, bet paraugieties. Nu, neiet uh, jau runa par to, ka šeit ir cīņa, šeit ir noteikumi. Un noteikumi paredz, ka mums ir jāmēģina rast saprātīgu risinājumu sarežģītām problēmām. Man politiskā grupa ieņem sekojušu pozīciju. Tātad mana grupa ieņem sekojušu pozīciju. Tātad mēs Domeničī kunga iesniegto grozījumu gribam atbalstīt. Un mēs būtu balsojuši par zaļo uh, grozījumu, ja tas būtu bijis iespējams. Uh, bet mēs būtu balsojuši arī referenta izpratnē par oriģinālu, ja abi pārējie būtu noraidīti. Nu, taču mums būtu jādod iespēja uh, paust mūsu viedokļi. Ja jūs izmainat uh, balsošanas kārtību, sākumā balsojot par kompromisu tāds, kāds tas ir, tad mums taču vairs nav iespējas piekrist uh, kompromisam, un tā ir problēma. Bulman kungs, ja jūs. Uh Uh, vēlties balsot par vai vai un, bet es atgādināšu, ka jūs iebildāt pagājušajais, kad es tiešām piedāvāju balsojumu šādā secībā. Varbūt jūs tagad redzēsiet, ka tomēr uh, gudrāk būtu tā rīkoties. Es esmu gatava vienmēr balsot par uh, mini grozījumiem, pirms mēs gro balsojam par grozījumiem. Varbūt mēs nākamreiz to varētu darīt. Tādā gadījumā mēs tagad. Uh, pēc šīm smagajām uh, diskusijām par vienu vārdu. Tas būtu bijis gudrāk. Uh, I'm, I'm, I'm, I'm very happy. Es esmu ļoti priecīga, ka jūs pieņemat šo balsošanas secību. Tagad balsosim par un pret vai. Kuri ir par un? And, and. Par un. Kur ir par un? Uh, kā savienojumu vārdu. Okay. In... Un kuri ir par vai? Jā. Un vinnē. Mēs varam pārbaudīt. Nē, ir diezgan skaidri šie rezultāti. It, it... Okay, will... Tā tad pārbaudīsim, kurš par un. Right, everybody... Vai visi nobalsojuši, jo joprojām trīs nav nobalsojuši. Vai visi ir nobalsojuši? Labi. Un, un ir vinnējis. Līdz ar to vai atkrīt. Tad mēs varētu atgriezties pie C23 valsošanas runu par, pret, atturas pieņemts. Labi. Un tagad uh, mēs uh, varam teikt, ka tagad jopro, eh, no šī brīža balsosim vienmēr par mazākajām lietām, pēc tam par visu grozījumu. Tagad uh, 73. grozījums par, pret, atturas. Noraidīts. Nu, nebija skaidrs, ko tautas partija darīja. Izskatījās, ka jūs atturaties, bet nu labi. Tagad A apsvērums, pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, arī noraidīts. Trešais grozījums par, pret, Vai mēs varat pārbaudīt trešo grozījumu? Trešais grozījums, attīstības komitejas grozījums, vai viss nobalsojuši? Labi, beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par visu tekstu ar grozījumiem, vai mēs varētu balsot lūdzu elektroniski par tekstu kopumā. Vai visi nobalsojuši? Paldies! 43 par, 1 pret. Apsveicu Langena kungu. Okay. Jā, un tagad Mēs cerams, tagad uh, lietas virzīsies ātrāk, un tagad balsosim par uh, E, Seklūnas kunga e, dokumentu eiro ieviešana Igaunijā 2011. gadā 1. janvārī. Tas ir ļoti izaicinoši un jauki jauki, e, kad mums ir vienā atkal jauna dalībvalsts, kura mums liekas ir gatava eiro ieviešanai. Tas tātad liela, uzti, tas būs tāds kā uzticības balsojums, vai viss ir gatavi. Tātad eh, balsosim par trešo grozījumu, visi, kas par, pret, atturās, noraidīts. Orģinālais teksts par, pret, atturās, pieņemts. Grozījums 4 par, pret, atturas, noraidīts. Orģinālais teksts par, pret, atturās, pieņemts Pieņemts. Paragraf 3. Orģinālais teksts par pret atturas pieņemts. Mm, grozījums 5 par pret atturas noraidīts. Orģinālais teksts par pret atturas pieņemts. Par 5 orģinālais teksts pie, par pret atturas pieņemts. Par 6 orģinālais teksts par pret atturas pieņemts Pieņemts. Grozījums numur 6. Tie, kas par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas noraidīts. Par 9, 12 oriģinālais teksts par pret atturas pieņemts. Par 10 oriģinālais teksts par pret atturas pieņemts. Grozījums 12 tiekas par pret atturas noraidīts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts pieņemts. Par 11 līdz 13 orģinālais teksts. 11 līdz 13 tieks par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums A tieks par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts Noraidīts. Orģinālais teksts apsvērums B līdz C. Tie, kas par? Pret atturas pieņemts. Un tad ir citāds par bloku, par pret atturās pieņemts. Vai es varu tagad lūgt jūs balsot elektroniski par visu tādējādi grozīto tekstu? Lūdzu, balsojiet! Vēl dažiem jāizdara savu izvēli. Vai visi ir nobalsojuši? Paldies! Balsošanu beidzam. Un 40 pār, 2 pret, 1 atturējies. Apsveicam referentu un apsveicam Igauniju. Un tagad uh, turpinam ar uh, mans Pētera Mārtina sagatavoto dokumentu uzņēmē darbības reģistru sadarbība. Sākam uzreiz visi. Uh, pirmais par pret atturās pieņemts. Otrais grozījums par pret atturās. Man liekas, ka noraidīts. Kaut kas likās tā jocīgi. Uh, Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu, otro grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts, jā. Tālāk, trešais grozījums, kas par? Es atvainojos, mēs par uh, orģinālu tekstu tagad balsosim otrajā punktā. Viss, kas par pret atturās pieņemts. Tālāk grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas. Ka, vai mēs varam ceturto grozījumu lūdzu pārbaudīt elektroniski? Trešā punkta, ceturtais grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un noraidīts. Orģinālais teksts, trešais punkts, visi, kas par, pret, atturās, pieņemts. Ceturtais punkts, orģinālais teksts, visi, kas par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss par piekto punktu, visi, kas par, pret, atturās, pieņemts. Un tālāk turpinājām ar eh, B kompromisu Visi, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk grozījums septiņi. Visi, kas par, pret, atturās, pieņemts. Grozījums astoņi. Par, pret, atturās, pieņemts. A, devītais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Un tagad elektroniski balsosim par kopējo rezolūcijas priekšlikumu lūdzu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un pieņemts. Pieņemts. Sveicam referentu Hansu Pēteru Martinu. Un ko mēs tagad darīsim? Tagad turpināsim ar darba kārtības punktu 15. Otmāra Kārasa e, sagatavots dokuments Bāzela 2 un kapitāla prasību direktīvas pārskatīšana CRD 4. CRD 4. Tagad e, lūkšu visi, kas nevēlas turpināt e, šeit uzkavēties, klusu atstājiet šo zāli un tāpēc turpināsim pēc pāris minūtēm. Okay. Right. Mr. Karras. Where's he going? Right, I think it's uh, quiet enough now. Jā, šķiet, ka tagad jau ir pietiekami kluss, lai mēs varētu sadzirdēt referentu. Kāras kungs, jums lūdzu vārds. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Es gribu īsi teikt ievadvārdus par manu ziņojumu projektu un gribu teikt, ka mēs vairāk kārt esam jau par to runājuši. Arī saistībā ar to, kādēļ mēs šo pašiniciatīvu ziņojumu uh, esam nolēmuši sastādīt. Manā skatījumā šis iniciatīvas ziņojums uh, diskusijas uh, šajā uh, komitejā padarēs vienu no aizvien uh, būtiskākas un CRD3 jautājumā referenta arī šeit ir. Mēs redzam, ka ASV ir devuši zināt, ka ne visas daļas tajā brīdī, kad par ko bija vienošanās sasniegt, tiks arī ieviestas. Bāzēls 2 pieredze rāda, ka ASV līdz šim brīdim Bāzēls 2 noteikumu ASV nav ieviesti. Un atkarīgi no šīs eh, pieredzes eh, Bāzēlas komitejā CRD 4 vai arī kā to sauc Bāzēla 3 eh, dokuments tiek diskutēts noslēdzošajā fāzē un pēc vasaras brīvdienām drīzāk tiks pieņemts lēmums un komisija gada beigās uh, uh, nāks klajā ar direktīvas priekšlikumu. Ir absolūti nepieciešams un steidzami nepieciešams, lai mēs kā parlaments šajā procesā, kas skar saturisko izveidi un arī ieviešanas uh, termiņu iejauktos. Un līdz ar to mēs parūpēsimies pār publiskošanu, Un tie jautājumi, kāda ir jāizskata Bāzēlas komitejā, tiks paplašināta. Komisija līdz ar to nonāks tādā situācijā, kad tai būs jāziņo parlamentam, kas ir noticis Bāzēlas komitejā, un Bāzēlas komitejā dalībvalsts, kas tur ir pārstāvētas, koordinēs savu darbu. Tā kā šī brīža diskusijas Un to mēs redzējām arī mūsu uzklausīšanas laikā. Vēl uh, nerada tādu visaptverošu uh, tēlu un ir arī tāds ļoti atšķirīgs viedoklis starp bankām, ekonomikas struktūrām par kapitāla definīciju. Tas atšķirs uh, no tā, ko mēs Eiropas kontinentā reālai ekonomikai vērtējam kā nepieciešam un to, kas tiek diskutēts Bāzeles komitejā. Man ir nozīmīgi šajā ziņojumā pilnīgi skaidri noteikts, ka mums ir nepieciešams ietekmes novērtējums uz reālo ekonomiku un ka uh, banku uh, ietekmes izvērtējums uh, viens pats nav uh, pietiekams. Jā, mēs atbalstam G20 mērķus, proti pašu kapitāla kvalitāte tiek stiprināta un risku, riski tiek samazināti. Taču mums ir jāatrod pareizais sabalansējums starp dažādajiem finanšu modeļiem, finansējumiem un tiesiskajiem modeļiem. Struktūra deficīti un arī tas, ka līdzšinējais priekšlikums nav sabalansēts, tas tiešām raisa bāžas uh, Un tas ietver sevī tādu lielu potenciālu, ka tas varētu kaitēt ekonomikai Eiropā un apgrūtināt ekonomisko izaugsmi. Ir jābūt startautiski vienotiem no konkurences apstākļiem. Tas ir izšķirīgi, un es teikšu arī šobrīd vēl tā. Šobrīd no Amerikas mēs uh, dzirdam valsts, ka uh, amerikāņi nav gatavi bilancēšanas noteikumus piemērot jaunai risku novērtēšanas formai. Viņi vēlas, lai viņu bilancēšanas noteikumu risku ietver bilancēs tad, kad tas jau ir izteikts. Un mēs Bāzelē eh, diskutējam par risku jaunu novērtējumu, kur riski tiek visu laiku novērtēti. Arī tajā brīdī, kad tas nav īsti apdraudoši. Un šis risku novērtējums savukārt ietekmē pašu kapitālu un likviditāti. Un ja tas pats nenotiek ASV, tad uh, radīsies. Uh, Uh, konkurences izskropļojumi, nevis godīgas konkurences apstākļi, un par šiem jautājumiem mums ir jārunā. Mēs runājam par kašu, kvalitā, pašu kapitāla kvalitāti. Šobrīd akcijas ir uh, kapitāls, bet a, mums ir 80% kredīt uh, finansēts kapitāls, un uh, tas nav tikai tā, ka investīcija bankas tirgotos tikai kapitāla uh, tirgu Un kredīts tiek vērtēts arī kāds risks un ne tikai kā pašu kapitāls, un līdz ar to struktūra ir atšķirīga. Tā tad ir nepieciešams rast sabalsējumu starp biržā uh, kotētām bankām un tādām, kas tādas nav, un arī investīciju bankām. Krīze bija īpaši likviditātes krīze, un tādēļ šeit jāatrod risinājumi, lai to nākotnē novērstu nevis visu viens pret eh, viens eh, um, ierobežot ar pašu kvalitā, kapitālu. Mēs saskaramies ar, arī ar, ar eh, riskiem pārliecīgai koncentrācijai, kā arī īpašumu pārliecīgai koncentrācijai. Un vēlamies novērst tādu pārāk plašu koncentrāciju. Nedrīkst uh, nekādu šaubu izteikt par anticiklisko pasākumu liederību un it īpaši pārmērīgu kredītu pieaugumu, iespēja jānovērš kā arī nekustamo īpašu burbuļu veidošanās. Līdztekus arī e, tas e, e, jāpārbauda, kādas alternatīvas ir, un es aicinu komisiju rīkoties šādā izpratnē, kā arī raudzīties, kas ar šādu soli var tiks sasniegts. Visādi citādi eh, mēs saskarsimies ar briesmām, ka. Visādi citādi aizņemtā kapitāla īpatsvara eh, problēmas Eiropu skartu smagāk nekā citas pasaules daļas. Un visas banku stratēģijas mm, nu, tikai uh, tāda Ignorēšana nav pareizais veids, kā saskarties ar visām izmaiņām, kas mūs skar. Visu likumdošanas priekšlikumu, kas ir orientēti uz bankām, tie ir uh, jāveido koherenti ietekmes novērtējumiem, jāiekļauj visi priekšlikumi, un es aicinu kolēģis mūs pašus no šodienas. Mēs esam koplēmumu procedūrā un esam līdz atbildīgi par to, kāds uh, būs rezultāts Bāzēlas uh, eh, komitejas darbam. Mums jādara viss, lai mūsu likumdošanas uh, darbā tas sāktos ar šodienas brīdi, uh, nevis gaidīt uh, komisijas uh, direktīvas priekšlikumu. Un tā mums būs iespēja Bāzēlas komiteja, kā arī tos jautājumus un temats, kurus mūsu skatījumā Eiropai vajadzētu skatīt, tad mēs varētu to darīt uh, atbilstoši termiņam, nevis palaist garām. Un es aicinu Bāzēlas komiteju tos jautājumus, kurus un temats, kurus mēs šajā ziņojumā pieminam, kā arī uh, darba karmiņu, termiņus uh, saskaņot vasarā un darbā arī, kas sekos pēc vasaras brīvdienām. Sirsnīgs paldies! Paldies! Es zinu, ka Lulīngas kundzei jāiet uh, 11.30, bet es tāpēc došu šo eiro tagad uh, ēnu uh, referentiem vārdu, bet Lulīngas kundze jūs uh, saņemsiet vārdu pirms tam laikam. Paldies referentam par priekšlikumu. Es pavisam īsi arī varu izteikties. Mūsu skatījumā trīs uh, pamatpunkti jāpiemina. Pirmkārt, uh, mēs esam pār atbilstošu un pār uh, kapitāla sistēmas labāk apgādu ar likviditāti. Bet tas ir jāveido tā ļoti saprātīgi, jo ja tas tā nav, tad tas nefunkcionēs, nedarbosies vai arī mm, radīs tādas sekas, uh, kuras neviens negrib. Līdz ar to mēs esam par tādu izsvērtu darbību, par to runāja arī referents. Otrakārt Tāda principiāla problēma ar katru finanšu tirgus reformu ir tā, ir īpaši redzam to attiecībā uz pašu kapitālu, visi grib finanšu sistēmu reformēt. Visi grib, lai tika dots ieguldījums, lai pašu kapitāla apgāds būtu labāks, bet neviens nepiekrīt tam, ka ļoti bieži situācija ir tāda, ka vienlaikus konkurences politika tiek īstenot, izmantojot šādus priekšlikumus vai caur šādiem priekšlikumiem. Uh, tirdzniecība, tirgus apmaiņa tiek uh, ietekmēta un tā tiek izteikti dažādi regulēšanas priekšlikumi. Tas jānovērš, tādēļ referentam ir taisnība. Uh, tajā brīdī, kad viņš norāda uz specifiskiem Eiropas no, m, mm, apstākļiem un runā arī par to, kāda ir Eiropas banku sistēmas uzbūve, kā arī runājot par to, kā mēs ar šiem aizdomiem gradīt aizdomiem rīkojamies, lai tos a, saprātīgi ierobežotu, bet vienmēr a, sabalansējot ar reālo risku, nevis ar kādiem abstraktiem skaitļiem. Un tā ir tā ļoti būtiskā atšķirība. Viņš pilnīgi pamatot uz tā norādīja, un mēs to pilnībā atbalstam, un šeit mēs arī mēģināsim tādus um, papildinošus grozījumus izteikt. It īpaši tas ir sakāms par transatlantisko dis, uh, dialogu. Uh, Tas skaidri jāpasaka un ir arī noteikts konkurences apstākļi arī Eiropas teritorijā, un te ir jābūt ļoti skaidrai nostājai, kas nosaka, kas tiek regulēts un kas nē. Un skaidri pasaka arī, kāds ir mērķis, ko vēlamies panākt ar šiem uh, grozījumiem. Un trešais, ļoti nozīmīgs punkts. Arī šeit mēs esam ļoti tuvu referenta uh, pozīciju mēs neakceptēsim kā reakciju uz krīzi, jo šī krīze bija pārāk plaša. Tātad mēs neakceptēsim <clears throat> šo pašregulācijas ideju un eh, mēģinājums eh, <clears throat> aizstāt demokrātisko likumdevēju. Nevar būt tā, ka Bāzēlas komitejas eh, darbs rada tādas sekas, kas nav pārskatāmas un kas galu galā uh, būtu tik, varētu būt tik iestrādāts Eiropas parlamentā, un ja mēs sakam, ka mēs tā nerīkosimies, tādēļ ir ļoti prātīgi, ka referents uzsver to, ka šim pašiniciatīvas ziņojumam jābūt arī pareizajā laikā, lai tagad atbalstītu un pavadītu Bāzeles procesu, un es domāju, ka mēs ļoti konstruktīvi sadarbosimies, lai šis būtu labs ziņojums. Paldies! Thank you very much. Mr. Lambert. Paldies, uh, Lambert kungs, vai jūs ar, ar tā esat? Uh, referencijā man vēl daži pie, piebildes. Pirmkārt, man šķiet, ka pirmais uh, šis te dokuments ir kaut kas tāds, kur mēs varam meklēt gan pozitīvus punktus, gan arī daudz ko pielabot. Es ļoti piekrītu iepriekšējiem runātojiem uh, kopējā bildē to, to, kas ir nepieciešams vēl izdarīt. Likviditātes standarti. Likviditātes standarti, kurus komisija iesaka nebūs piemērojami investīciju firmām, kuras investē savu klientu vārdā. Un mēs uzskatām, ka te ir būs sarežģīti noteikt, ko finanses institūcijas dara pašas savā vārdā un ko klientu vārdā. Un tādējādi mēs gribam uzsvērt, ka ir nepieciešams skaidrāks formulējums, uh, jo mēs nevēlamies atvērt likumdošanā kādas aizmugurs durvis, kurām varētu apiet likumu. Otra lieta par kapitālu. Kapitāla kvalitāti. Mums vajadzētu uh, kapitāla komponentus uh, ļoti novienkāršot. Tātad. Mm. Attiecībā par likviditātes standartiem un aizņemto līdzekļu īpatsvaru rādītājs. Aizņemto līdzekļu īpatsvaru rādītājam ir definīcija, bet eh, tā ierobežošana vai limits nav apspriests. Un mēs uzskatām, ka ir nepieciešams uzlikt arī griestus arī šī, ehm, šim instrumentam, un mēs eh, pie tā pastrādāsim. Daļa no uh, aizņemto līdzekļu īpatsvaru rādītāji ir arī tas, kas nav bilansē. Un mēs vēlēsimies arī, lai tas, kas šobrīd nav um, uzņēmuma bilancē vai arī banku bilancē, uh, kā mēs vēlamies, lai tas tiktu parādītos bilancē. Mēs gribam, lai uh, tad, kad tas ir uh, bilancē, Eh, tad viņiem ir, eh, bankām ir par to jādod pilns pārskats. Un tāpēc tās cenšas arī kaut ko pārvēršot vērtspapīros, eh, izvairīties no šādu līdzekļu parādīšanās bilan, kopējā bilancē. Tādējādi mums ir vēl jā, tas jāuzsver šajā ziņojumā. Tālāk par ciklisku, ciklisku novērš, cikliskumu novēršanas pasākumiem. Uh, Šeit pats galvenais jautājums ir jāvērtē riska, jāveic riska izvērtējums. Un riska izvērtējums nedrīkst palikt tikai uh, finanšu institūtī, tātad banku rokās. Un dažkārt viņām nav šāda vēlēšanās izvērtēt riska, risku un riskantumu. Uh, un te ir jautājums, vai mēs uh, šo uzdevumu uzdosim kādam citam, ārējam vai tas būs ārā, ārējais pakalpojums, protams, ka tas būs daudz sarežģītāk, vai atstāt to finanšu institūciju un banku rokās, eh, ja mēs to nestāsim viņu rokās, mm, cilvēkiem varētu tas nepatikt, vai tad mēs. Eh, mm, mm, noliksim tur kaut kādus um, ciparus, kaut kādus standartus, un kurš būs tas, kurš veiks šos te standartus, un tiem standarti būs dažādi vai vienādi visām finanšu institūtācijām tā tālāk. Vēl visā šajā mm, dokumentā mēs cenšamies panākt lielāku vienkāršotību, vien, eh, regulas vienkāršojumu, jo jebkuru tādu sarežģītu un samudžinātu tekstu rezultāts ir lielāka neskaidrība un iespēja nepildīt to, ko mēs vēlamies. Un ja vien tātad šajā dokumentā mēs ļoti cenšamies, uh, lai finansu institūcijas lielums būs arī tas, kurš nosaka kapitāla lielumu. Tātad, eh, ne, lai nebūtu lielajām bankām vai finanšu institūcijām tādā, tādi paši noteikumi kā mazajām, tātad, lai tās nebūtu nekādā m, mm, labākā situācijā. Tad kapitāta, kapitāla kvalitāte, vai mēs, vai banka ir akcijas sabiedrība, korporatīvā sabiedrība vai arī krāja banka. Uh, Un eh, daži no jums ir teikuši, ka šiem noteikumi ir pārāk strikti, um, pārāk nesaprotami. Tas, ko es gribu ieteikt, mēs vēlamies uh, varbūt padomāt banku kapitāla uh, kvalitātes samazināšanu. Tātad, eh, ja banka vēlas kļūt par nelielu banku un eh, vēlas būt tikai aizdevēja banka un eh, strādāt ar reālo ekonomiku, nu, tādām institūtām, kā jau teicu, varētu būt mazāki kapitālu, kapitāla prasības. Un tas varētu būt kā veicinošs uh, faktors, lai bankas pārveidotos par šaura profila finanšu iestādi. Lai mēs uh, veicinātu uh, to, kā bankas uh, dod savu ieguldījumu reālā ekonomikā. Un to, tas ir tas, ko mēs vēlamies no bankām. Paldies! Viki, jūs arī esat uh, ēnu referenti. Lielas paldies uh, par uh, lielisko ziņojumu, Mārka, jo tas tiešām aptver ļoti sarežģītus uh, tēmatus un atspogļotos tā, ka uh, to var labi saprast. Uh, un, manuprāt, tā ir inteliģents pazīme, ka var izskaidrot sarežģītas lietas vienkārši. Jūs tā, tiešām laikam esat. Uh, īstais cilvēks, kam par šo rakstīt. Paldies par jūsu komentāriem par uh, laika grafiku un par to, ka jāstrādā starptautiskā līmenī arī ar ASV. Un šeit Bulman kungs noteikti ir ņemts vērā uh, caurskatāmības prasības, ko jūs minējāt saistībā ar Bāzeli. Mums bija interesants konferences zvans ar CRD3, ar Bāzeli, un interesanti ir, ka mēs varam ar viņiem uh, tieši runāt, lai viņi saprot, eh, cik svarīgi ir eh, arī tas, ka mēs šeit pieņemam noteikumus. Liels paldies par eh, to, ko jūs teicāt, par to, ka jāpievēršas starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, jo, ja mēs vēlamies startautisku likumdošanu, tad šis jautājums ir jāatrisina un nav pietiekami, ka dažas valstis saka, ka tās vēlas izmantot citas noteikumus. Uh, Par likviditātes jautājumu, ja nemaldos, par to runāju arī iepriekšējās debatēs, un man ir prieks dzirdēt, ko jūs sakāt. Ir jāskatās, kas tad ir uh, likvīdie uh, līdzekļi, jo ja bankām ir uh, savi noteikumi, tad valdības varbūt skaidri neredz, cik tad īsti ir šie līdzekļi. No otras puses, ja mēs iekļaujam, piemēram, uh, Mm, obligācijas šeit, tad eh, tie arī var būt sistēmiski līdzekļi, runājot par banku tirgu. Mums tiešām ir jāpadomā, kas šeit ir ar likviditāti domāts. Definējot kapitālu, es saprotu, ko jūs sakāt, ka mēs vēlamies kapitālu šeit eh, pēc iespējas skaidrāk definētu. Eh, protams, ka Uh, kapitāls ir jāizmanto parādu sekšanai pirms uh, kompānija bankrotē. Runājot par kooperatīviem, piemēram, uh, dzīvokļu kooperatīviem, kas nav nekādos publiskos sarakstos, un tur īpašnieki ir paši klienti, un tas ir ļoti stabils veids, kā um, viņi darbojas, un tāpēc jā, jādomā par to, lai tas netiek negatīvs skarts. Jūs uh, runājat arī, ka bankas ir kritiski svarīgas ekonomikā, un es atceros, uh, ka uh, kādu darbu bankas ir veikušas, veidojot ba Eiropas infrastruktūru, mūsu telekomunikāciju tīklu, enerģētikas tīklu, un uh, Mēs tiešām raugoties uz 2020. gadu stratēģiju, mums ir jādomā arī par enerģētiku atšķirīgā veidā, un tam visam ir vajadzīgs kapitāls. Tātad viens uh, no svarīgākajām, svarīgākajiem aspektiem ir, lai bankas tiešām spēlē savu lomu un dod līdzekļus šiem mērķiem. Un tomēr, ja mēs raugāmies eh, uz to, ka Eiropas Savienība ir ļoti atkarīga no banku finansēm, salīdzinot ar citām uh, Uh, pasaules daļām, tad mums ir uh, jāraugās arī uz citām lietām, ko bankas dara. Tās ne tikai aizdod naudu, un um, bankas ir arī kā starpnieki starp uh, tiem cilvēkiem, kam ir vajadzīgas investīcijas, un starp investoriem, un, manuprāt, tā ir būtiska loma finanšu sektoram. Protams, mums ir uh, jāskatās uz drošību, bet uh, ir zinām loma arī bankām šeit uzņemoties risku, un mums ir jāpanāk šeit līdzsvars. Es varbūt uh, uh, saprotu, protams, uh, dažādu lomu, lomu šeit bankām, ka tās palīdz uzņēmumiem tirgu, mums ir varbūt nedaudz jāpaplašina tā uztver par to, kas tad ir vērtīgs uh, sabiedrībai, kāda ir banku loma mūsu sabiedrībā. Uh, Un uh, paldies par paveikto darbu, kas ir lielisks. Paldies! Paldies, Astrid, ja jūs varētu tagad izteikties, jo es zinu, ka jums jādodas prom. Merci, madame la présidente. Un paldies priekšsēdētājs kundze, ka dod vārdu tagad, jo pēc tam man jādodas uz lauksaimniecības komiteju, kur tiek skatīts jautājums par biovīnu. Man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Priekšsādājs kundze, es eh, gribētu arī no manas puses paust atbalstu. Atbalstu mūsu eh, referenta šai pamatnostāju nevis tādēļ, ka labi viņu pazīstu, bet tādēļ, ka viņš eh, izskaidroja mums tādu redzējumu uz lietām, kas man liekas ir pareizi. CRD4 direktīvu par pašu finanšu līdzekļiem. Uh, kas tie tagad gatavota, nu tā šādā ļoti nozīmīgā brīdī nākotnes attīstībai visā, sektor, visā banku sektorā Eiropā tiek radīta. Un šeit mēs runām par to, ka šī attīstība tiek sagatavota un pavadīta vislabākajos iespējamos apstākļos. Ir tiepaši arī tādēļ, ka šeit šādā veidā tiktu dota atbilde uz tām prasīdēm, uh, kāds ir saistīts ar konsolidāciju un taupīgumu. Tas, ir, tas izriet no finanšu krīzes. Es gribu uzsvērt, un es domāju, ka daudz kolēģi piekritīs manas teiktajam. Es uzsveru, ka, ka jādarbojas, bet to nevar burtiski saspiest, jo tas ir tik ļoti trausls, ka no tā ciestu viss Eiropas ekonomikas. Tas ir patiesi tāds, uh, uh, uh, nu, uh, ekvilibristu cienīgs uh, darbs, jo referentam būs ļoti uh, smagi jāstrādā, jāpārbauda dažādas lietas ļoti objektīvi un samērīgi. Un, protams, ka mēs varam pievēršoties šiem izaicinājumiem. Uh, un teikt, ka piekrīt vairākumam to punktu, ko teica referents, un uh, īpaši vēlos pievērsties diviem precīziem punktiem. Jautājums, par kuru mēs jau bieži vien uh, esam runājuši un kuram vēlos īpaši pievērsties, uh, man liekas, ka mums jābūt neitrāliem. Ja mēs um, skatāmies uz tādiem drošiem vai garantētiem produktiem, tad uh, jāsaka, ka tie produkti, kas ir droši, tad tā, tad, nu, kā lai saka, tāds vīrus um, efekts nemaz uh, neizvirzās un neiestājas. Un tādēļ mans tāds nedaudz, varbūt arī tāds naivs jautājums, vai nevajadzētu, teiksim, šos uh, līmeņus ieviest uh, šādā veidā, nonākot pie situācijas, ka mēs uh, nu savā uh, zināmā veidā noteikti to, ka uh, tas attiektos uz tādiem noguldījumiem, kas ir saistīti ar reāliem riskiem, kas šie noteikumi tiktu uz ziem attiecināt. Nu, tas būtu izdarāms un varbūt, ka vajadzētu tiešām uh, mēģināt virzīties šajā virzienā drīzāk nekā vienkārši noteikt noteikums, kas izraisītu tādus perversus efektus. Un otrs punkts, ko es vēlos uzsvērt, tas ir saistīts ar depozītu banku aktivitātēm. Arī šeit mēs redzam, ka uh, nu, šī, šie, šie noteikumi kļūst aizvien striktāki un šaurāki. Un es bažījos par to, ka, ka mēs varētu doties eh, nedaudz pārāk, pārāk tālu, novēršot eh, to, ka šī ļoti nozīmīgā funkcija tiek eh, sašaurināta ļoti daudzos punktos. Es domāju, ka no tā vajadzētu izvairīties. Un sektors, kas, ko tas skar, jau ir paēdis savas bāžas. Es negribu pārāk, teiksim, detalizēt par to runāt, bet likviditātes jautājumam un tās nodrošinājumam jābūt absolūti adekvātam un adaptētam dažādo depozitāro banku aktivitātēm. It īpaši Tas uh, ir attiecināms uz investīciju fondiem un hipotekārajām uh, aktivitātēm ar vērtspapīriem. Es aicinu būt pragmatiskiem, reāliem, un mēs noteikti no krīzes uh, izdarīsim pareizos secinājumus, un tur, kur tas būs nepieciešams, mums būs reglamentējošais un likumdošanas arsenāls, bet mums ir Eiropas banku sektors jāsargā nevis jāiznīcina, un simtiem miljārdu eiro nākošo gadu laikā būs nepieciešami, lai atbilst jaunajiem izaicinājumiem. Un es gribētu, referenta kungs, lai jūs uh, šos pāris, šīs pāris piezīmes uh, pieņemt zināšanai un ievērot. Paldies! Um. Paldies, Lulings kundze. Es esmu ēnu referenta Alda grupas vārdā, tāpēc varbūt es varētu tagad nokomentēt. Un pēc tam Gozēs kungs un Džurī kundze gribētu izteikties. Es domāju, ka daudz, kas no kā, tā, ko es gribēju teikt, jau ir pateikts, tāpēc es to neatkārtošu bet mēs šeit saskaramies ar jautājumu, par kuru mēs vienmēr esam zinājuši, ka Bāzēlas komiteja uh, izdomā standārtus ļoti lielām bankām un nevis mazām bankām, un tāpēc uh, tur arī ir viņa pieredze, un ne visas valstis uh, pret visām savām bankām attiecas vienādi, kā Eiropas Savienība to dara. Un jo īpaši šeit ir jādomā par dažām dalību valstīm, kurām jau ir atšķirīgas struktūras, un citas dalību valsts, kā piemēram manējā, kuras uh, gribētu varbūt pat atkāpties no dažādām lietām, kas ir notikušas uh, pagātnē. Ja mēs vēlamies uh, atbalstīt to, ko Lamberta kungs saka, tātad tādas šaurāk profilu bankas, tad mums ir. Uh, jāpiesargās tiešām, uh, lai mēs nedarītu kaut ko, kas uh, noved pie kaut kā cita. Es nezinu, kā te īsti ir jārīkos, bet mums noteikti nevajadzētu uh, neko darīt, kas soda šādu rīcību. Divas lietas gribēju pieminēt. Valsts parādi jautājums tika pieminēts. Šeit pastāv problēma tādā veidā, ka šis te uh, 0% risks, kas tiek piešķirts valsts pārlādam, parasti uh, balstās uz to, ka ir jābūt dziļiem un likvīdiem tirgiem. Un eiro valūtā, kad jūs nespējat paši drukāt naudu, tad jūs esat citā situācijā. Uh, te nevar teikt, ka nav nekāda nominālā riska. Šeit var būt risks uh, tieši šīs nespējas dēļ uh, uh, drukāt jaunu naudu, un tas ir skaidri parādījies, ka šeit pastāv kredīta risks, ko parāda Grieķijas situācija, un uh, ir jādomā par to, kas notiktu, ja Eiropas centrālā banka nebūtu pārņēmusi Grieķijas valsts parādus, vai tad šāds uh, repo tirgus pastāvētu īstermiņā to mēs nevaram izlabot, uh, jo pretējā gadījumā mēs panāktu vēl sliktāku situāciju, bet ilgtermiņā raugoties mums ir e, jāatzīst, ka šāda situācija pastāv un varbūt, ka vēl plašākā veidā nekā, ko mēs darām ar uzraudzību Eirozonā. Piemēram, jaunā sistēmisko risku padome varbūt varētu uh, novērot uh, Uh, šos uh, noteikumus, kas tiks iekļauti kapitāla prasību direktīvā, tātad, uh, lai novērstu šādu rīcību, ka tiek veidots pārāk liels deficīts. Kā jau es teicu, tas neatrisinās to problēmu, kur, kur saskarā, ar kuru mēs šobrīd saskāržamies, bet tad, kad mēs veidojam CRD2, tad mums vajadzētu par to padomāt. Un es zinu, ka tas uh, tiek apspriest arī padomēs. Par to esmu ilgāku laiku domājusi, neesmu par to runājusi, bet tagad par to tiek runāts publiski, un uh, mēs varētu tagad par to runāt. Tad mēs uh, nonākam pie jautājumu, kuri tad ir tie līdzekļi, kur ir pietiekami uh, kvalitatīvi, lai tos paturētu. Un te ir runā par vērtspapīru uh, tirgu un mums ir jābūt pietiekam labi, uh, labi novērtētiem līdzekļiem, ko uh, turēt. Par to noteikti vajadzētu padomāt. Kad mēs runājam par uh, grāmatvedības standartiem un jo īpaši par to, ko jūs ielikāt īpunktā, es piekrītu, ka mums ir vajadzīga pēc iespējas lielāka saskaņotība grāmatvedības standartu jomā gan uzraudzības uh, nolūkiem, gan investoriem, bet mēs te neko nevaram darīt, lai atrisinātu šo fundamentālo problēmu. Proti, ka investoriem ir jāzina, cik uzņēmums ir vērts, ja tas tiek pārdots, un uzraudzības iestādēm ir jābūt informācijai par ilgtermiņa stabilitāti. Un nav tāds vienots grāmatvedības eh, standarts, kas atbilst šiem nosacījumiem. Uh, Protams, ja jūs nevēlaties uh, divas šādas paralēlas uh, sliedas, divus virzienus, ASV šobrīd ir eksperiments, ka viņi mēģina uh, investoriem to nodrošināt, un pēc tam ir atsevišķa pozīcija, kur parādīts, kā tas ilgtermiņā modificējas, un dažādi cilvēki ir iebilduši pret to publiski, jo tas ir atšķirīgi no grāmatvedības standartiem. Bet šeit mēs redzam, ka zinām praksa tiek atzīta, Tāpēc es esmu nedaudz nobažījusies. Mēs taču nevēlamies visu dubultā, visam ir jābūt caurskatāmam, visi šie ziņojumi caurskatām, un tad ir viena vērtība um, investoriem, tad, tad tiek pielietots finanšu filtrs, lai dabūtu citu rezultātu, bet uh, jautājums ir, vai tas viss ir vajadzīgs. Kamēr tas viss ir caurskatāms un visi iesaistītie zina, kā viens skaitlis investoriem kļūst par citu skaitli uzraudzībai. Runājot par 13. pāntu, kur jūs uh, vēlties aicināt bankas paturēt aizdevumus savās uh, bilancēs bez uh, pārlieks vērtspapīrošanas, tātad bez pārmērīgas sekto obligāciju turēšanas. Tātad Šeit tad būtu citi instrumenti. Šīs saktās obligācijas ir ļoti labas, jo tur ir šī papildu bankas garantija, bet ja jūs uh, visu, ka, ko noslēdz vērtspapīri, iekļautu nosaktajās obligācijās, tad jūs uh, varbūt uh, nonākt situācijā, kur jūs saskaties ar plašiem riskiem. Un es nedomāju, ka jūs tad uh, varēsiet uh, panākt tādu aizdošanas apjomu, kādu jūs vēlēsieties, ja uh, bankas rīkosies tā. T tas ir atsevišķs mērķis, ja kaut kas tiek atbrīvots no bilances, tā kā tam ir izdevies to pārdot, tas uh, atkal uh, Uh, rada problēmas. Tātad mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Tātad uh, viss, ko bankas uh, patur, nozīmē, ka desmit reizes vairāk aizdevums varētu izdot par šo summu. Tātad mums ir šeit jābūt ļoti piesardzīgiem. Un jūs 16. pantā jūs runājat par kooperatīviem un uzkrājumu bankām. Šeit uh, ir jāskatās uz kapitāla struktūru, tā varētu būt atšķirīga. Un um, tad, kad mēs runājam par uh, kredīt risku un OTC, tad uh, mēs varam ņemt vērā arī Langerkunga ziņojumu par aizņemtā kapitāla īpatsvaru uh, ko jūs šeit sakāt, ka mums ir jānodrošina, lai nebūtu uh, tādi stimuli, kas noved pie nepieņemamas situācijas. Uz to tiešām ir ļoti piesardzīgi jāskatās, jo tad tas var iesniegties uh, visā šajā jautājumā par uh, šajām lietām ārpus bilances un tā tālāk, bet mums ir jānodrošina, ka tas viss notiek tādā atbildīgā veidā, uh, lai būtu iespējama aizdevuma reālajai ekonomikai, eh, lai nebūtu tā, ka uh, risks nav pamatots. Tie ir tie mani komentāri, un um, tagad ir vēl trīs uh, runātāji. Kā, tad, tad es nepareiz nosaucu. Tagad Žānpols Gozēs lūdzu. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdājas kundze. Sākumā tautas partijas vārdā es gribētu, protams, teikt, ka mēs pilnībā atbalstam mūsu kolēģi Karas kunga darbu, un šis eh, ziņojums eh, bija vēlams un sagaidīts, un uh, viņš to uh, sastāda savas kompetences dēļ. Es nerunāšu par tehniskajām, bet politiskajām nostādnēm. Kāds ir mērķis šim ziņojumam? Protams, ka mēs varam runāt par detaļām, par banku uh, jautājumiem, izpaust mūsu vēlmes, to, ko gribam, precizēt to. Un visi tie, kas runāja šādā izpratnē, protams, izteicās ļoti interesanti, un tas ir jāievēro. Bet kāds ir šī ziņojuma strateģiskais mērķis? Es domāju, ka referents to ļoti skaidri pateica. Mēs esam situācijā, kur ir nepieciešams pirmkārt, lai uh, parlaments uh, pirms komisijas priekšlikuma paustu savu viedokli, un arī uh, Eiropai jāpauž savs viedoklis attiecībos Bāzeles uh, komiteju. Jo um, tas ir šis jautājums, kāds ir mūsu svars attiecībās to, ko Bāzeles komiteja dara. Jā, šī uh, organizācija diezgan hermētiska, kā, kas neievēro to, uh, kā tikai to, kas interesē personas, kas tajā piedļās, un visām citām tie riski, ar kuriem saskaramies, ir tie, ka uh, mūsu Eiropas direktīva piemērojums uh, netiek uh, sasniegts un Eiropas nozīme tiek ievērots, jo lielākās uh, problēmas ir konkurences izkropļojums. Pirmais ir tas, ka Eiropa jauki paskatās uz to, ko Bāzēlas komiteja saka, un amerikāņi uh, 12-13 bankās uh, to neievēro, jo tehniski iemesli dēļ tikai tās bankas, kas darbojas pārobežu kontekstā, uh, tiek pakļauts Bāzēlas uh, konceptam. Uh, Referents tikko izskaidroja šīs atšķirības Eiropas uzņēmuma un Amerikas uzņēmuma finansējumā. Un šī pirmā atšķirība, jo bankas Eiropā pakļaujas noteikumiem, kuriem nepakļaujas ASV bankas. Otra problēma. Mēs gribam maksimāli nodrošināt transakcijas. Un, uh, veidojam tādas prasības attiecībā uz pašu kapitālu, kas ir nereāls. Ja mēs uh, paskatāmies, uh, kas ir e, jādara bankām un kāda ir noteikuma attiecībā uz pašu kapitālu, par kuriem domā, tad tas būs 5 līdz 6 reizes vairāk nekā tas, kas uh, ir sasniedzams šodien. Tādēļ jāuzdod jautājums, vai šīs summas ir uh, pamatots, jo referents arī uz to norādīja. Krīze, ar kuru saskārāmies, tā bija likviditātes, nevis solvabilitātes krīze. Bankas nebija uh, insolvents uh, problēmas radās brīdī, kad bankas neuzticējās viena otrai un kad uh, viss tirgus uh, uh, sašopojās un Eiropas centrālā banka iejaucās, uh, aizdeva naudu tām, kam bija nepieciešams bankām un atbalstītās, un referents ļoti skaidri un pareizi uz to uh, parādīja, ka jābūt ir perspektīvai šiem izaicinājumiem. Pir divās, divos virzienos. Pirmkārt, jāzina, ka Eiropas uh, parlaments ir uh, spēcīgs aktieris un neakceptēs sazinko, un otrs komisijai, kurā ir novērotāja bazās komisija, komitejā, jādod skaidra ziņa par to, ka mēs neakceptēsim sazinko. Ir nepieciešama drošība uh, transakcijās bankām jābūt spēcīgām, tam jādarbojas tajā jomā, kurā tās ir izveidots, uzņēmuma finansējums, valstu finansējums. Uh, bet nu nav jānoslāpē banku sistēma, izvirzot tādas prasības, kas ir iluzors. Jo šādi tiks uh, salausts viss, arī mazās bankas, par kurām jūs runājat par šiem modeļiem. Un šodien tas, kas ir nozīmīgs un tas, kas man liekas ir arī mūsu referenti izteiktais, ir šī spēcīgā zīņa, trauksmes zīņa, ka ja mēs gribam uzticamas banku sistēmas, tad ir vajadzīgas bankas, kas funkcionē. Uh, kas būtu uh, ekonomikas dienestā, nevis uh, tā kā lietus sargs lietus gāzes brīdī, mm, un uh, regulātori izvairās vienkārši no atbildības, jo nav labi paveikuši viņiem uzticēto darbu. Paldies! Thank you, thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es, <clears throat> es uh, gribēju nākt klējā ar divām lietām un četriem punktiem. Uh, divas, tātad viena no tām lietām, par ko es runāju, mūsu mērķis ar šo uh, jauno regulējumu būtu uh, spekulatīvos darījumus, uh, spekulatīvos darījumus <clears throat> apslāpēt, nevis padarīt ekonomiku uh, vēl kaut kādu sarežģītāku, jo banku darbību sarežģītāku, pirmkārt. Otra lieta, uzliekot stingrākus kapitāla prasības, ka, ka tam nevajadzētu būt kā cikliskam tādam elementam, ko uzliek tikai tajā brīdī, kad ir problēmas un tādus uh, atlaiž grožus tajā brīdī, kad atkal ir ekonomiskais uzplaukums, ka tam jābūt tādam ilgtermiņa pasākumam. Un es domāju, ka komisijai nepieciešams vairāk laika, uh, lai sagatavot šos. Uh, jaunos priekšlikumus, un mums jānāk palīgai komisijai ar savu pienesumu un dažas lietas, ko es vēl gribēju uzsvērt. Pirmkārt, ir ļoti skaisti vai vajadzīgs izpētīt, kādi ir reģionālie ietekmes um, novērtējumi. Mums jāņem vērā centrālās austruma Eiropas. Uh, bankas un subsīdiju bankas, kuras ir ļoti aktīvas šajās valstīs. Daudzās valstīs eh, bankā, banku īpašnieki ir ārvalstu bankas, un galvenās finansu aktivitātes nāk caur šādām bankām. Un, eh, un krīzes laikā tātad mātes bankam attiecīgajā valstī rūpējās tikai eh, par savu banku, par savu banku savā valstī. Uh, un filiālēs atstāja novārtā apmēram viņu pašu ziņā. Un tā, līdz ar to tās filiāļu, filiālas tika viņiem klājās sliktāk, un tādējādi mums nevajadzētu padarīt situāciju vēl sliktāku. Vēl viena lieta šo te mm, kalkulējot um, aizņemto līdzekļu īpatsvaru rādītāju. Es domāju, ka Austrum Eiropas valstīs būtu nepieciešams šo te kredīta atskaitus punktu nolikt uz nulli e, tādiem aizdevumiem, kuri būtu mazāki par īsākam laikam kā uz vienu gadu. Pretējā gadījumā atkal būtu nesakritības. E, atkal šo pašu iemeslu dēļ, ka Austrum Eiropas valstīs ir lielo banku filiāles, uh, Un, eh, ja eh, tiktu likvidēta pārobežu šie te mm, eh, maksas, tad tas tiešā veidā ietekmētu bankas likviditātes rādītā, rādītājus. Arī šie te stabilitātes stabilitātes rādītāji un likviditātes standārtiem jābūt noteiktiem, un šeit ir nepieciešams atkal lielāku uh, svaru likt un lielākas iespējas dot vietējiem finanšu, eh, vad, finanšu m, mm, institūcijām. Piemēram, atkal tādām pašām bankām, kas dod aizdevumus mazākā uz vienu gadu. Uh, filiāliem jums ir ļoti daudz liels īpatsvars ar šādām te bankām, piemēram, Ungārijā, un viņām būtu uh, jāsaņem uh, ieguldītām būtu jāsaņem pilna informācija par filiāla stabilitāti, finanšu uh, kapitāla kvalitāti un tā tālāk. Tikai eh, kaut vai tādēļ, ka uh, tās ir pārstāvētas Austrumēropas valstīs. Uh, es domāju, ka jāsaņem, jā, jāpārveido arī kategorizācija. Piemēram, TF3 uh, būtu uh, jāsaliek vienā. Atkal, kā jau priekšsēdētāja teica, es domāju, ka akciju sabiedrībām jābūt savādākiem noteikumiem lielām bankām. Mēs nedrīkstam kooperatīvajām vai krāja bankām uh, un, un vispār ko, kooperatīviem kā tādiem, uh, kuri veids finanšu finanšu transakcijas, ka viņiem nevar būt tādi paši noteikumi kā lielajām bankām vai to filiālēm. Un vietējām varas iestādēm, finanšu regulējušajām institūcijām būtu jābūt iespējām uh, noteikt attiecīgās finanšu iestādes lielumu vai mazumu. Tātad šī kategorizācija. Un visbeidzot, tie elemek átválthatók részvény. Līdzīgi, kas ir pirmajā kvartālā, ka tos, ka tiem pēc noteiktiem priekšnoteikumiem vai pēc noteiktas tādas formulas, ka tiem ir jābūt, ka tos var parādīt arī kā akciju daļas tālākā, tālākā laika periodā. Uh, un eh, ka šī kapitāla uzkrāšana un veicināšana un um, kapitāla daļu pārvēršana vērtpapīros, ka šos, šom, uh, eh, un to parādīšanās bilancei, īpaši pirmajā kvartālā, kad um, būtu jāpārskata pretējā gadījumā. Uh, Pretējā gadījumā varētu būt šī bilance, varētu beigās izskatīties izkropļota un patiesais stāvoklis nebūs atspoguļot. Tātad eh, kopējais, <clears throat> eh, kopējais eh, cipars varētu būt savādāks un neatspoguļot patieso situāciju. Paldies! Nākamajai runātājai dod vārdu. Es esmu pēdējā runātāja. Daudz, kas jau ir teikts un daudz jau ir izteikušies, bet es vēlējos vēlreiz sveikt referentu. Tāpēc, ka šis ir ārkārtīgi grūts, grūts tēmats un referents ir tik ļoti sabalansētu dokumentu izstrādājis ziņojumu projektu. Uh, un kas ir labs darba pamats. Un es gribēju tikai divus politiskus punktus izteikt. Vienu tātad mērķis. Mērķis iesaistīt parlamentu un uh, varbūt ne tikai iesaistīt, bet būt tāda kā veicinoša virzītāja spēks. Tas ir ļoti svarīgi, tā ir ļoti svarīga ideja, un mums uh, ne tikai jāizsaka tas kā vēlējums, bet arī tas patiešām jāpanāk, lai mūs ņemtu vērā. Bet ir divas problēmas. Pirmā, risks, kā banku sektoru mēs varētu noslīcināt ar uh, šīm te pārmērīgo regulējumu, ko mēs tagad cenšamies viņiem uzlikt. Nav tik daudz man laika, lai jums izteiktu, bet viena no bankām jau ir uh, ietekmes izvērtējumu. Uh, ietekmes izvērtējumu jau iesniegusi un uh, Eh, eh, mm, BIS eh, šajā ziņojumā parāda, ka, ka banku darbība tiks lielā mērā ierobežota, ja šie te. Šī, šīs prasības tiks uh, uzlikts kā obligāta prasība visām bankām, tātad šie parametri. Un līdz ar to uh, mums būtu nepieciešams skatīt arī šo dimensiju, lai mēs starptautisko norēķinu bankas uh, ietekmes novērtējumu ņemtu vērā. Un vēl mums ir jāstāsta otra politiskā lieta, ko gribēju teikt. Mums jāstāsta, kas ir notiek Amerikas Savienotās valstīs un kas notiek Eiropā. Mums nākamā nedēļa būs um, delegācija. Es uh, būšu delegācijas sastāvā uz un braukšu uz Amerikas Savienotajām valstīm, un mēs varētu tad uh, nākt klajā uh, ar, ar tādu skaidru paziņojumu. Es zinu, ka krīzes komiteja uh, jau strādā pie šāda ziņojuma, un, un visām tām delegācijām, ka, kas būs delegācijas sastāvā, kas būs no parlamenta puses, mums galvenai, galvenajam tam vēstījumam būtu jābūt. Uh, vienādam. Mēs nevaram katrs runāt par savu lietu. Uh, vismaz tādām galvenajām lietām uh, būtu jābūt kopējām. Mēs tad varētu izstrādāt trīs, četrus kopējos punktus, ar kurām visi Eiropas parlamenta pārstāvji nāktu klajā, lai mēs būtu kā īsti spēlētāji starptautiskajā tirgu. Un, un es domāju, ka, ka tas būtu, ka tam vajadzētu būs, mūs, būt mūsu primāram mērķim šobrīd. Paldies! Paldies! Uh, Karas kungam tagad, ja jūs vēlaties debats pabeigt, tad dod vārdu jums. Jā, es labprāt gribētu pateikties. Es domāju, ka attiecībā uz uh, ziņojumu politisko mērķi tiešām dodamies vienā virzienā. Tas ir signāls komisijai, tas ir signāls arī Bāzēlas komitejai, un tas ir arī tāds uh, noteikts veids, kā uh, risināt jautājumus attiecībā uz finanšu noteikumiem un arī, teiksim, mums pašiem veids, kā darboties. Otrakārt, mēs zinām, ka mēs nesastādam direktīvu, bet gan rakstam politisku ziņojumu, kuram jāietekmē situācija, nevis uh, tiek vērtāts kā likumdošanas akts. Es domāju, arī par to esam vienošanies. Un par detaļām mēs runāsim tad, kad mums būs direktīvas priekšlikums mūsu priekšā. Un trešais punkts, kā jau kolēģi Ferēras kundze uh, uzsvēra, un arī uh, Uh, kā krīzes komitejas koordinators arī es došos uz uh, Ameriku, bet man liekas, ka ir ļoti nozīmīgi, lai dažādās komitejas arī vienā virzienā darbotos, jo mūsu sarunu partneri ir vien un tie paši. Man liekas, ka ļoti nozīmīgi šos jautājumus pieminēt, jo tās ir arī krīzes gan iemesli, gan arī ietekme, un uh, ir ļoti nozīmīgi, lai secinājumi būtu arī tādi pareizi. Un man liekas, ka mums jādarbojas tā nedaudz striktāk un konkrētāk. Nevar būt tā, ka katrs uh, kaut ko vēlas un katrs dara to, ko uzskata par pareizi. Tātad, nu, vai nu mēs gribam vienu Eiropas finanšu tirgus risinājumu, un tad mums arī ir nepieciešama jauna attieksme vienam pret otru ar sankcijas un kontrolu mehānismiem, kas būtu transatlantiski. Te jautājumi, kas tika uzdoti, un tie temati, par kuriem mums kopā būtu jārunā, kā arī prasība pēc eh, ietekmes novērtē uz reālo ekonomiku, tie tieši izgaismo situāciju jo pat labam ir dažādas baumas par ietekmi, par dažādu ietekmi, un katrs jūt, ka šeit notiek kaut kas tāds, kas nav tāds īpašs, nu, veiksmīgs vai veselības, un kas varētu būt arī mm, kontraproduktīvs. Tādēļ mums ir nepieciešams tāds reāls novērtējums, kas atbilstu šodienas mm, likumdošanas uh, secinājumu iespējai Un paldies par jūsu ierosmēm un dažādām uh, idejām. Pēc atgriešanās no Amerikas es šos jautājumus uh, izdiskutēšu ar ēnu referentiem, tikšos ar viņiem un lūdzu jūsu ierosmes uh, paziņot manam birojam. Varbūt, uh, nu, ne uzreiz tādu grozījumu veidā, bet vienkārši, nu, kā sarakstiem jautājumiem, par kuriem mums vajadzētu specifiski parūpēties un kā mums vajadzētu šo politisko e, ziņojuma e, ievirzi uzsvērt un nevis e, tik ļoti šoreiz likumdošanas darbā uzsver likt. Paldies! Paldies Karas kungam! Es tad saku, ka 8. datums, 8. jūnijas ir grozījuma iesniegšanas gala datums, 28. mēs balsosim un komitejā 6. septembrī. Septembra plenāra sesijā o, numur divi uh, mēs balsosim par šo dokumentu. Un tas arī šī rīta darba kārtības uh, pēdējais darba punkts. Un līdz ar to, kolēģi, es vēlos, uh, es vēlos, lai mēs tiktos atkal šeit pulksten trijos, paņem neaizmirstiet lūdzu savus balsošanas kartītes un tātad tiekamies trijos. Paldies!